Uh, well, good morning, ladies and gentlemen. I think um, we have all the. Uh... Labrīt, dāmas un kungi! Es domāju, ka galvenie cilvēki ir ieradušies, ka es nodarbojos profesionālās kvalifikācijas dokumentu. Esat laipni lūgt mūsu otrajā sanāksmē šodien. Lielākā daļa savu paziņojumu to es jau pateicu vakar. Es paziņošu par koordinātoru lēmumiem pulkstens desmitos, kad būs ieradušies lielākā daļa cilvēku. Tāpēc ķersimies uzreiz pie darba kārtības. Mums ir svarīga viedokļu apmaiņa ar mūsu referenti par viņas pašinicīvu ziņojumu par profesionālās kvalifikācijas direktīvu īstenošanu. un es gribu viņai pateikties arī par viņas darba dokumentu, kas ir ļoti noderīgs, lai uzsāktu darbu pie šī dokumenta. Un eh, sveicu arī ēnu referents Turinens kundzi. Nu, ne visi ir ieradušies. Un Eh, sveic arī Johan Tīčerkungu, kas ir ļoti labi zināms eh, šai komitejai, bet kas ir atbildīgs par šo ļoti svarīgo dosie, un es zinu, ka viņš jau ir sadarbojies ar mūsu komitejas dalībniekiem. Un paldies visiem arī par uh, dalību diskusiju grupā par šo svarīgo dokumentu. Uh, jo mums jau ir izveidojusies tāda praksa, ka daudz no jums iesaistās sagatavošanas darbā, pie, strādājot pie tādiem svarīgiem dokumentiem. Un mums ir tātad uh, vesela grupa cilvēku, kas ir iesaistījušies šo jautājumu risināšanā. Un es ar prieku dodu vārdu Maklārkins kundzei, lai viņa pastāstītu par šo dokumentu. Paldies priekšsētāji, paldies visiem, kas ir ieradušies. Šorīt sākam diezgan agri mūsu darbu. Es pieturēšos pie savas sagatavotā dokumenta. Jā, es sagatavoju darba dokumentu par profesionālās kvalifikācijas, eh, kvalifikāciju direktīvas īstenošanu. Pagājušajā nedēļā komisijas sagatavojam Eh, novērtējuma dokumentu. Tas nav apspriest darba dokumentā dēļ termiņiem, kādi mums bija noteikti. Mēs ņemsim vērā un apspriedīsim novērtējuma ziņojumu, sagatavojot galīgo ziņojumu. Apkopojot idejas par šo dokumentu, mēs esam piedalījušies arī komisijas ekspertu grupās, runājot par uh, dažādiem direktīvas aspektiem, arī par IMF sistēmu, par profesionālo karti, kas ir ļoti noderīgi dokumenti. Dalībvalsts un komisijai, dalību valstīm un komisijai grib pateikties par šiem uzaicinājumiem piedalīties komisijas sēdēs, lai mēs varētu izprast šos priekšlikumus. Uh, Es domāju, ka ļoti svarīgi nodrošināt, lai mēs ņemam vērā visu interesēto pušu viedokļus un sadarbotos arī ar citiem ēnu referentiem, lai šī direktīva darbotos pēc iespējas labāk darba dokumenta. Nolūks ir noteikt mūsu viedokli, atspoguļot prioritātes kur nepieciešams modernizēt šo direktīvu. Es ļoti labprāt uzklausīšu uh, ēnu referentu viedokļus. Mums ir arī vairāki jautājumi pašā dokumentā, kur nepiecie, kurus nepieciešams pētīt vēl dziļāk. Kā ir norādīts ievadā, nodarbe, darba iegūšana citā dalību valstī ir uh, īstens uh, vienotā tirgus atspoguļojums. Ir jau izveidoti noteikumi uh, attiecībā par savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu. Lai uzlabotu profesionālo mobilitāti Eiropā, lai izveidotu caurskatāmu atzīšanas procedūru visās dalībvalstīs, lai uh, lai palīdzētu īstenot pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Šī direktīva tiešām sasniedz šos mērķus, bet konsultāciju procesā tika saņemts 371 komentārs no visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, un tika uh, atzīts, ka vispārējais sistēma ir pragmātiska un noderīga. Eh, Tik atzinīgi vērtēts arī tas, ka ir pātrināts atzīšanas process, bet uh, tiek aicināts ieviest papildus izmaiņas, par kurām vēlāk runāšu sīkāk. Gandrīz tūkstots eh, iestādes un četu, vairāk kā 4,5 tūkstoši regulētās profesijas Eh, Eiropas Savienībā daudz dalībvalsts ir kavējušas transponēšanas termiņus, un ir diezgan liels neapmierinātības līmenis ar atzīšanas procesu. Un 20% gadījumu, kas tika izskatīti pagājušā gada sūdzības, bija saistīts profesionāls kvalifikācijas atzīšanas eh, tika runāts par dažādā, dažādiem administratīvajiem slogiem. Eh, trūka arī skaidrojumu no atbildīgajām iestādēm. Un patiesībā neapmierinātību var skaidrot ar neusticēšanos šai sistēmai. Iestādes nedalās ar informāciju, un šis process nav caurskatāms, Izstrādājot jauno direktīvu, vienam no galvenajiem mērķiem ir jābūt uh, uzticēšanās panākšanai no visām iesaistītajām pusēm, un tāpēc mums ir jāapsver iespēja, vai, šāds, vai šādi vienoti vieni kontaktpunkti varētu būt noderīgi un uzlabot dialogu starp kompetentajām iestādēm. Komitejas zaļajā grāmatā ir atspoguļots svarīgas uh, svarīgas prioritātes, kā piemēram vienotie kontaktpunkti, ar kuriem varētu kontaktēties tiešsaistes režīmā. Tāpat tiek runāts par iespēju tiešsaistes režīmā aizpildīt pieteikumu kvalifikācijas atzīšanai. Un direktīvas noteikumi, kas daudz no kuriem izstrādāti jau pirms 30 gadiem, ir daudz kur jāmodernizē Tomēr komisija zaļajā grāmatā ir noteikusi, ka uzskata, ka deleģēto aktu izmantošana varētu būt pietiekama, jo īpaši runājot par pielikumiem, un parlamentam ir jāapzinās šī notikuma attīstība un jāņem tas vērā, pieņemot savus lēmumus. Šai direktīvai pievērsta īpaša uzmanība, jo šeit parādās ideja par profesionālās kartes e, ieviešanu. Piemēram, Eiropas inženieru asociācija, kur jau pastāv inženieru karte, ir vēl arī citi piemēri. Un komisija uzskata, ka profesionālā karte varētu uzlabot caurskatāmību, pātrināt procesus un būt noderīgs instruments, lai veicinātu mobilitāti. Pilot, par pilotu projektiem tiks runāts vienotā tirgus uh, formā vēlāk, kas, kas notiks šogad, bet šeit ir jautājumi par izmaksām, par uzticamību, un tāpēc uh, nepieciešams veikt ietekmes novērtējumu un izvērtēt šādas profesionālās kārtas ieviešanu. Šīs kārtas sistēmām ir jābūt brīvprātīgām. Uh, tām ir jābūt, profesionālām kartēm jābūt atbilstošām individuālo profesiju vajadzībām. Un mums ir jāapsver visi šie jautājumi, kāda būs pievienotā vērtība gan kartes īpašniekiem, gan tiem, kas izmantos viņu pakalpojumus, cik tas izmaksās, kā varam nodrošināt aizsardzību pret datu viltošanu. Un uh, varbūt vajadzīgi ir e-karte patiesībā. Uh, ir jārunā par IT sistēmu, kas apstiprinātu šādas kartes. Tātad ir visi šie jautājumi, un šie jautājumi ir atklāti, kamēr tiks prezentēti pilotu projektu rezultāti. Un tāpēc es gribu nogaidīt, kamēr redzēšu visus, eh, kamēr būs pieejami visi pierādījumi par šo karti. Jau tiek runāts par iekšējās tirgus informācijas sistēmas izmantošanu, ko uzskata kā noderīgi instrumenti, lai kompetentās iestādes varētu apmainīties ar informāciju. Uh, ja tiek runāts par iespēju uzlabot šo, eh, pa, paplašināt šo sistēmu, lai uzlabotu informācijas apmaiņas ar kompetentajām iestādēm. Eh, šeit ir jārunā arī par eh, gadījumiem par profesionāli neatbilstošu rīcību. Tas būtu ļoti noderīgi attiecībā uz regulētajām profesijām. Ir jārunā par brīdināšanas sistēmu jo īpaši attiecībā par uh, sabiedrības veselību un drošību, lai paaugstinātu uzticēšanos sistēmai. Komisija uzskata, ka vēl viena iespēja, kā uzlabot mobilitāti, ir daļai pieeja šai sistēmai, taču neviena no kompetentajām iestādēm vai valdībām vēlējās šādā veidā pārskatīt direktīvu pastāv bāžas par to, kā kontrolēt šīs koncepcijas īstenošanu praksē. Ar 2005. gada direktīvu ieviestā pagaidu mobilitāte eh, paredz īstermiņa noteikumus, un eh, profesionāļi var strādāt citā dalību valstī, nesaņemot visus sarežģītos apstiprinājumus bet šāda pagaidu mobilitāte var uh, radīt draudus sabiedrības veselībai un drošībai, un šie noteikumi netiek uh, konsekventi piemēroti un īstenoti. Un šeit ir jautājums, kā, cik ilgi šāds profesionāls sniedz savu, savus pakalpojumus. Vispēcot, gribētu mm, runāt par valodu zināšanām. Šeit ir ļoti spraigas debates, proti kā nodrošināt, ka cilvēkam ir eh, nepieciešamās valodas zināšanas, lai strādātu citā dalību valstī. Nav skaidrs, kādus uh, pasākums dalību valsts varētu īstenot, lai pārvaldītu valodas zināšanas. Mm un uh, tiek uzskatīts, ka individuāla gadījuma izskatīšana ir piemērots veids, kā risināt šos jautājumus. Bet direktīvā tiek paredzēts uh, ieviest jaunus elementus, kā kompetentās iestādes varētu pārbaudīt valodas zināšanas, bet, bet, bet lai tas būtu proporcionāli un lai tas neapgrūtinātu mobilitāti, mums ir jānodrošina, lai tas būtu juridiski skaidrs. Ir arī vairākas citas jomas, par kurām varētu garu un plaši runāt. Tomēr domāju, ka es pieskārusies svarīgākajiem jautājumiem, kas, par kur, kur ir apspriesti komisijā. Un es ļoti labprāt uzklausīšu visu ieinteresēto personu viedokļus šorīt. Mana ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 27. jūlijas. Pēc tam mēs to apspriedīsim augusta beigās. Es domāju, tas būs 30. augusts. Mums būs arī video konference ar nacionālajiem parlamentiem 19. septembrī un komitejā tiks balsot 17. oktobrī. Profesionāla kvalifikācija direktīva pārskatīšana ir skaidra prioritāte, un mums ir jāatrod reāli risinājumi. Uh, uzklausot profesionāļu viedokļus, mums ir jāuzlabo mobilitātes iespējas, jāizstrādā šī sistēma, un mums ir arī jāgarantē sniegto pakalpojumu kvalitāte. Ceru, ka šī prezentācija bija noderīga, un es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Good. Well, thank you, thank you very much indeed for... Liels paldies! par jūsu visaptvarošo prezentāciju, par to, ka norādījāt uz svarīgākajiem jautājumiem, kas mums būs, būtu jāizskata. Paldies arī par darba dokumentu. Pašlaik var apstiprināt. Uh, to have a look at your draft report. Um, uh, so that will be available in all the languages. Ceru, ka tulkojums tad būs arī pieejams 30. augustā. Tad. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Legīgas kundze lūdzu.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 šis atzīšanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropai, Eiropas projektam kā tādam, iekšējam tirgum. Mario Monti un viņa ziņojumi norādīja uz nepieciešamību atvērt šo sfēru uh, Un viena no viņa idejām bija automātiska kvalifikācijas atzīšana, tādējādi uzlabojot caurskatāmību, diplomu atzīšanu kā tādu un tā tālāk. Protams, arī prasmju un kvalifikācijas sistēmu klasificēšanu visā Eiropā un tā tālāk. Lamasūra kungs savā ziņojumā norādīja, ka runājot par Eiropas pilsoņu problēmām, kvalifikācijas atzīšana ir viena no svarīgākajām. Un, ja šāda problēma pastāv, tas nozīmē, ka nevienmēr Eiropas projekts ir izpildīts pilnībā, vismaz tā to redz paši pilsoņi. Tāpēc šodien mums būtu jāpaskatās uz tām rekomendācijām, kuras mēs varētu piedāvāt, atceroties ka šeit mēs runājam par vienu no 12 punktiem, uh, iekšējā tirgus pārstartēšanai. Mums ir zaļā grāmata kā pamats, kā sākuma punkts. Un tur ir norādīti visi komisijas nodo, nodomi šajā ziņā. Protams, mums ir jāuzklausa profesionāļi, uh, Tie ir tie cilvēki, kas ir visdziļāk iesaistīti šajā procesā, jo viņiem jānodrošina ir pārvietošanās brīvība, brīvība uzsākt uzņēmē darbību un tā tālāk. Bet tas pats attiecas uz, arī uz dažādām iestādēm, jo tās ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu, par diplomu atzīšanu, runājot par pašiem lietotājiem, par pilsoņiem, jāuzklaus arī pilsoņu viedoklis par tiem pakalpojumiem, ko sniedz profesionāļi. Runājot par darbu, ko mēs darām pašlaik, saistībā ar pārskatu, mums jāpievērš profesionālai mobilitātei, tā ir jāpalielina, jāatrot veidi, kā to izdarīt, kā novērst šķēršļus, un, protams, arī šis process ir jāvienkāršo. Mums jāpadara šī atzīšanas procedūra caurskatāmāka, efektīvāka, jānodrošina lielāka drošība pacientiem un patērētājiem. Jo īpaši šī problēma skar tos, kas strādā veselības aprūpē. Tas ir tas, par ko mums būtu jārunā, uz ko būtu jākoncentrējas. Runājot par profesionāliem apsvērumiem, protams, jānodrošina vienkāršošana, Tas ir tas, ko visi vēlas. Cilvēki vēlas, piemēram, pārcelties uz citu valsti, tur strādāt, un bieži tas ir saistīts ar garām, ilgām administratīvām procedūrām, neliederīgu kavēšanos un tā tālāk. Un bieži viss šis process vispār nav izprotams. Mums ir jāizveido proporcionāla sistēma, Mums ir jānodrošina atbilstošas garantijas un līdzsvers starp pārvietošanās brīvību un to, kā kompetentās iestādes sniedz noteiktas garantijas. Protams, jāņem vērā arī vienkāršošanas nepieciešamība, kā jau to teica referente Tas attiecās eh, uz regulētām profesijām. Šeit es runāju par vairāk kā 4600 šādām profesijām, vairāk 80 jomās. Mums jāatceras, ka ir noteikti principi un vajadzības, kas ir šādu situāciju vispār radījušas, bet nu ir skaidrs, ka mums tomēr ir jācenšas nodrošināt šo vienkāršošanu. Runājot par lielāku profesionālo mobilitāti, protams, mums ir jāsaglabā noteiktas prasības, minimālās apmācības prasības noteiktām profesijām. Un šie minimālie nosacījumi, kas varētu tikt ieviesti, vai dažos gadījumos jau ir ieviesti un ir novecojuši, un balstās uz kritērijiem, kas pieņemti pirms daudzām desmitgadēm. Tas viss ir saistīts ar reformu nepieciešamību nacionālajās apmācības sistēmās. Varbūt, ka mums šīs prasības eh, noteiktām profesijām būtu jāatjauno. Un tādējādi mums būtu jārunā par mūža izglītību, vismaz attiecībā uz noteiktām pro profesijām. Šis aspekts mums būtu jāstiprina. Vēl gribēju pieminēt dažus instrumentus, ko jau pieminēja arī referente. Viņa pastāstīja par savu viedokli, par vienoto tirgu, par iekšējo tirgu, informācijas sistēmām, par to, ka tas viss darbojas apmierinoši, kas varētu strādāt ātri, risinot dažādus jautājumus. Protams, ka to var attīstīt tālāk, stiprināt. Tam nepieciešama dažāda veida res resursi, bet nu pašlaik sistēma ir apmierinoša, tomēr to varētu arī uzlabot, tai vajadzētu būt tādai aktīvākai, piemēram, saistībā ar datu nodevi. bet mēs esam pilnībā pārliecināti par to, ka šī sistēma ir svarīga. Protams, es atbalstu arī brīdināšanas sistēmu un to, ko teica referente. Mums ir šāds mehānisms jānodrošina, vai nu tas ir balstīts uz pakalpojumu direktīvu vai uz ko citu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ir tīpaši saistībā ar profesionāļiem, kas strādā veselības aprūpē, Uz to uzstāja visas profesionālās organizācijas. Tās arī norādīja, ka jāaizsargā ir patērētāja drošība un veselība, tīpaši pacientu drošība un veselība. Nobeigumā par profesionālo karti. Jā, es saprotu un es piekrītu tiem daudzajiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Un patiešām. tiešām Vairāki šādi jautājumi bija saistīti ar šīs sistēmas dzīvot spēju, ar izmaksām, ar patieso pievienoto vērtību, ko šādas kartas varētu radīt. Protams, ka būtu interesanti papētīt pilotu pētījumu rezultātus, bet man liekas, ka tā kā daudzu profesiju pārstāvi jau tā aktīvi darbojas šajā jomā, vismaz tie, ar kuriem es esmu tikusies, viņi atbalsta šo profesionālās kartes, ja profesionālās pases ideju, un vismaz viņu gadījumos e, jau šī te problēma ir atrisināta. Tātad mēs redzam, ka pastāv šī vajadzība saistīt jau panākto ar visiem šiem instrumentiem, ar datu bāzi, kas ir uzticama, kuru nacionālām iestādēm ir jāatjauno. Un ja mēs atmetīsim tos jautājumus, piemēram, par to, kāda veida karte tā būs, magnētiska vai kaut kāda cita, skaidrs ir tas, ka mēs esam izpratuši, vismaz tā grupa, kurus vārdā es runāju, ka šī karte ir kaut kas, ko mēs patiešām vēlamies, jo tas veicinās Eiropas pilsoņiem stiprināšanu, tas būtu skaidrs signāls, kas mums tik ļoti pašlaik ir nepieciešams. Šis būtu tāds skaidrs pārvietošanās brīvības signāls. Šeit mēs parādītu to mobilitāti, ko Eiropa piedāvā cilvēkiem. Bet, protams, ka mums ir nepieciešamas garantijas, mums ir nepieciešamas zināšanas, bet uh, Daudzas profesijas jau tam ir gatavas. Un es negribētu šeit nonākt pie situācijas, ka uzdotie jautājumi rada šķēršļus progresa panākšanai. Es negribu, lai mēs būtu pārāk perfekti, lai rastos kaut kāda pretestība pret šo projektu, ko mēs visi atbalstam. Paldies vēlreiz referentē par šo darba dokumentu kas koncentrējas uz svarīgiem jautājumiem. Protams, ar prieku turpināšu šo diskusiju un uzklausīšu arī citu ēnu referentu viedokli. Paldies, saka priekšsēdētājs. Lagrips kundze. Paldies. Es arī pasakos Emē Maklārkinai par izdarīto darbu. Viņa ir uzdevusi labus jautājumus, Un ir skaidrs, ka mums šeit ir daudz jautājumu. Izskatās, ka visas grupas piekrīt tam, cik nozīmīgs šis jautājums ir. Fren Francijas kolēģi tikko atsaucās uz perfektu sistēmu, bet ir skaidrs, ka šāda sistēma nevar vai nepastāv. Kas attiecas uz mani, šis ir viens no galvenajiem priekšlikumiem saistībā ar Eiropas nākotni. Šis ir sarežģīts jautājums, eh, tam ir daudzi aspekti. Mēs to nespēsim atrisināt ne šodien, ne līdz augusta beigām, ne līdz, cit, ne līdz kādam citam datumam. Nu, kā jau tika teikts, ir daudz šo regulēto profesiju, un pašlaik mēs runājam par 20% mobilitāti. Kā redzat, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un tad, kad mēs runājam par kvalifikācijas atzīšanu, ir nepieciešams noteikt minimālu harmonizācijas līmeni, jo ir svarīgi nodrošināt, ka profesionāļi var pārvietoties pa Eiropu, lai uzņēmē darbība būtu dinamiska, tas ir iekšējā tirgus pamatā, bet tas arī ir svarīgi patērētājiem. Patērētāji jau vairākus gadus mums saka, uh, ka viņi gribētu labāku un vairāk Eiropas šajā jomā, ja mēs uzklāsam sabiedrības viedokli. Tad mums tas būtu jādara, jo, jā, protams, ka šeit ir izmaksas, bet tās ir investīcijas nākotnē. Ir skaidrs, ka mēs nevaram panākt kaut ko, uh, īsā laika posmā. Tas būtu jādara varbūt vienas paudzes laikā, 20-25 gadu laikā, un ja mēs to neizdarīsim, tad mēs uh, zaudēsim cilvēku uzticību. Un cilvēki pieprasīs mazāk Eiropas, tāpēc mums ir liela politiskā atbildība. Kad es sāku skatīt šo jautājumu, es redzēju, ka pastāv tāda pārrobežu vienotība. Un e, dalīkungam es teicu, ka ir jābūt ambiciozam, runājot par mobilitāti. Un jārisina dažādi ar mobilitāti saistītie jautājumi vienlaicīgi. Skaidrs, ka tad nebija šāda ambīcija. Es ceru, ka parlamentā, komisijā un ka arī padomu mums pievienosies, ka mēs nostāsimies uz tāda reāla ceļa, kas būs efektīvs, kas padarīs dzīvi vienkāršāku cilvēkiem. Mēs visi tam piekrītam, jo mēs vēlamies vairāk vienkāršības, caurskatāmības un efektivitātes. Mums jānodrošina lielākas garantijas profesionāļiem, patērētājiem, klientiem un tas jādara visā Eiropā. Tomēr tas nebūs vienkārši. Es pievērsos vairākiem svarīgiem jautājumiem, par kuriem mums būs jārunā, bet vēlreiz gribu izteikt pateicību Maklārkinas kundzei, kas bija atvērta dažādām debatēm, par to mēs arī e, drīzumā runāsim. Es jau pievērsos minimālajiem apmācības, minimālo apmācības prasību harmonizācijai. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis uzņemās sadarboties daudz plašākā mērogā, lai noteiktu minimālos apmācības, minimālās apmācības prasības. Tas pats attiecas arī uz mūža izglītību. Runājot par šo Protams, ja cilvēks strādās ārzemēs, tad ir jānodrošina arī valoda apmācība. Un šeit varētu iekļaut arī profesionālo pieredzi. Runājot par mobilitāti, ja pat tas nav saistīts ar padziļinātu apmācību, ir skaidrs, ka cilvēkiem ir uzkrājusies pieredze, ir daudzi šādi cilvēki, tas ir jānorāda arī CV un jāņem vērā. Mums būtu jāpapēta baloņas process. Un aptaujājot cilvēkus, mēs redzējām, ka diez vai vajadzētu veidot papildus 28. Eiropas sistēmu, kas eksistētu paralēli 27 nacionālām sistēmām. Šis ir uh, sarežģīts jautājums, mums par to būtu jāpadomā, lai nolemtu, kā mēs virzīsimies tālāk runājot par apmācību harmonizāciju, mums būtu jārunā arī par daļēju piekļuvi un kompensācijas pasākumiem. Piem, ja runājam par šo pagaidu piekļuvi, jeb pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu laiku, protams, šeit būtu jāpiemina uzvedības kodeks, bet mums būtu arī jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, jo šeit varētu būt runa par tirgus fragmentāciju, kas varētu novest pie kaut kā pilnīgi pretēja, ko mēs vēlamies sasniegt. Uz to jau norādīja mūsu lieliskais kolēģis profesors Montī. Nu skaidrs tomēr, ka šis jautājums ir jārisina, rūpīgi jādiskutē. Ir jāizveido kopējas sistēmas, jāizveido ātrās brīdināšanas sistēma. Runāšu ātri, jo laika vairs nav daudz. Runājot par kopējo platformu. Atceroties par harmonizācijas jautājumu, tad saistībā ar 2005. gada direktīvas 5. pantu būtu nepieciešama uh, plaša vienošanās dalībvalstu vidū par profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Ir jau noteikti punkti sistēmā, kuri mums jāizmanto, lai izveidot šīs kopējās platformas, lai gan pašlaik šāda sistēma vēl nedarbojas tā, kā tai vajadzētu. Mans viedoklis ir tāds, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, Mums ir jānodrošina, ka profesionāļi var brīvi pārvietoties. Šeit jau tika pieminēta efektivitāte, caurskatāmība, vienkāršotība vai vienkāršošana. Varbūt, ka šeit mēs varētu runāt par kaut kādu Eiropas hartu, kas būtu mm, ieviešama uz brīvprātības pamatiem. Skaidrs, ka šis jautājums radītu lielu pievienoto vērtību Ir jau daži projekti šajā ziņā, kas diezgan labi strādājuši, ir piemēram medicīnas jomā, tas, pat, tas pats attiec uz inženieriem, uz grāmatvežiem. Visi atzīst, ka pie šī jautājuma ir jāstrādā. Protams, ka šeit noteikti lomu spēlē arī nacionālās kompetentās iestādes, kam ir jāstrādā kopā. Arī profesionāļiem ir jāsanāk kopā jārunā par ieviešanas termiņiem, par uh, konfidencialitāti, par likumdošanas atjaunināšanu un tā tālāk. Maklārkins kundze jau pieminēja jautājumu, lai elektroniskā atbalsta sistēma būtu tā labākā. Nu, man liekas, ka mums ir jāizmanto tā drošākā sistēma, un tā varētu būt elektroniskā bet tas, protams, ir saistīts ar izmaksu jautājumu, kuru jūs jau pieminējāt. Bet es tam patiešām ticu, jo ja mēs parunājam ar parasto pilsonu uz ielām, ne tikai ar profesionāļiem, tīpaši, piemēram, ar jauniem cilvēkiem, viņi zina, ka mobilitāte viņiem būs obligāti, ja viņi vēlas, vēlas izveidot eh, karjeru, un viņiem būs jāstrādā ārzemēs. Viņi saka, ka jūs to, ja jūs to varētu izdarīt, tas būtu lieliski. Ja parunājam ar šiem cilvēkiem, kas ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem, lielākā daļa no viņiem daudzus gadus pavadīs ārzemēs. Mums būtu jāskatās uz kvalifikācijas prasībām dažādās dalību valstīs, un šeit mēs nesam panākuši to, ko vajadzētu, jo izglītība nav tikai izmaksas, šeit ir runa par investīcijām, par sociālām investīcijām un tā tālāk. Mums ir jāprēķina noteikti skaitļi, pirms mēs virzamies tālāk, bet nu, mēs varētu to darīt vienai profesijai un tad citai un tā tālāk. Varbūt veidot kaut kādus pilotprojektus. Padomāsim varbūt par laika termiņu 15-20 gadi un tad kaut ko arī varētu sarēķināt. Protams, ka ceļš jau nebūs kaisīts rozēm, būs arī daudz ērkšķu. Mums e, ir jānosaka mērķis, mums ir jādomā par laika grafiku, par izmaksām, bet nu ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina tirgus eiropeizācija pilsoņiem, profesionāļiem, sasniedzot zināmu harmoniju. Ir svarīgi, ka mēs panākam par to vienošanos, Komisija ir ambīcijas, tā vēlas strādāt ar mums kopā, tas ir ļoti labi, paldies. Tas viss ļaus mums kā deputātiem izdarīt eh, labi mūsu darbu, jo mēs nevēlamies, lai kopiena tiesa šeit iejaucas, jo ir kaut kādas problēmas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums arī ir zināmas ambīcijas eh, strādājot kopā ar citām iestādēm, tāpēc mēs runājam par šīm lietām jau uh, sākotnējā fāzē. Runātājiem esmu devis daudz laika, jo uzskatīju, ka ir uh, nepieciešams uh, dot šādu iespēju šim svarīgajam jautājumam, bet nu nākošais runātājs būs Kreutzmann kungs, kas pārstāvēs Buzoju kungu. atvainojos, ka nevarēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā, bet es atzinīgi vērtēju referents iesūtīto darbu dokumentu, uzskatu, ka tas ir labs pamats turpmākām diskusijām kas e, veicinās, dos ieguldījumu diskusiju procesā. Šeit ir e, definēta virkne prioritāšu. Ir, svarīgi, e, ir vairāk ļoti svarīgi punkti, šeit ir iespējama vienkāršošana. Sabiedriskā apspriešana ir devusi skaidru atbildu šiem jautājumiem. Runājot par mobilitāti, mums jānovērtē deklarēšanās sistēmas iespējas. Mums ir jānodrošina iespēja deklarāciju aizpildīt tiešsaists režīmā. Nav jēgas atļaut reģionālajām iestādēm pieprasīt atsevišķas deklarācijas. Tas viss ļoti sarežģīja sistēmu un apgrūtina mobilitāti. Mums ir jāatrod risinājumi, kā atvieglot migrāciju. Uh, Šobrīd uh, ir ļoti liels skaits regulēto profesiju. Viens no risinājums varētu būt šo skaitu samazināt, attiecinot regulēšanu tikai uz patērētāju aizsardzību, sabiedrības veselību. Citos gadījumos varot runāt par nepieciešamo divu gadu pieredzi. Bet mums jāpatur prātā sniegto pakalpojumu kvalitāte un patērētāja aizsardzība. Vēl viena problēma, kas jārisina. Uh, ir iespēja noteikt kompensāciju mehānismus. Izskatās, ka kompensācijas eh, mehānismi ir bijuši neproporcionāli. Dalībvalstu praktise attiecībā uz kompensācijas mehānismiem bijusi ļoti atšķirīga. Varbūt var izstrādāt kādas vadlīnijas, kā šos kompensācijas mehānismus pasākumus piemērot. Uh, nebija liela entuziasma par daļējo ierobežoto piekļuvi. Daļēja piekļuvi nav labs risinājums profesijām, kur šāda nodalīšana nav iespējama un kur ir runa par patērētāju aizsardzību un sabiedrības veselību. Runājot par automātisko atzīšanas sistēmu, jārunā par minimālajām apmācību prasībām, Aldānu eh, referents gribētu redzēt, lai šeit būtu noteikts, eh, noteikts stundu skaits vai noteiktu tēmu skaits, kam jābūt aptvērtām šādām apmāc, šādā apmācībā. Tā būtu mehā, tas būtu mehānisms, kas ļautu pastāvīgi atjaunināt šīs prasības un nodrošināt profesionālu attīstību lai uzlabotu uzticēšanos sistēmai, gan no profesionāla, gan no profesionāļu, gan patērētāju puses ir jānodrošina labāka caurskatāmība, labāka komunikācija. IMI e sistēmas izmantošanai jābūt obligātai, un tā ir jāizmanto arī uh, lai izsniegtu brīdinājums, ja kāds profesionāls vairs nedrīkst sniegt savus pakalpojumus. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz veselības aprūpes dalībniekiem, uz kuriem neatiecas pakalpojumu direktīva. Visbeidzot, runājot par profesionālo kāršu ieviešanu, tas būs ļoti svarīgs jautājums šajā atzinumā. Mēs atbalstām šo kāršu izmantošanu, ja tās sniedz pievienoto vērtību ja tās eh, nodrošina atzīšanas sistēmu. Šāda karte ir jāizveido individuāli tikai tādā gadījumā, ja tas var atvieglot atzīšanas procedūru. Piemēram, inženieriem jau ir pieredze un izskatās, ka šī pieredze ir pozitīva. Pirms lēmumu pieņemšanas komisijai jānodrošina ietekmes novērtējums, un tas mums sniegtu zinām priekšstatu par situāciju. Eh, šai profesionālai kartes eh, sistēmai jābūt brīvprātīgai, bet, tai, bet eh, kompetentajām iestādēm ir jāpieņem šī karte. Jo, ja tas tā nebūs, tad šai kartei nebūs jēgas jau no paša sākuma. Tā jābūt saistītai ar IMI sistēmu un jārunā arī par to, kāda informācija jāiekļauj šajā kartē un kas šo karti apstiprinās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un Došu vārdu nākamajam runātājam, Vilsona kungu. Turinen kundze nākamā. Pirmkārt, liels paldies referentei par šo darba dokumentu. Es domāju, tas ir labs sākuma punkts, lai turpinātu savu darbu. Es domāju, jūs esat panākosi labu līdzsvaru starp to, kas ir svarīgs un kas uzlabo darba spēku pārvietošanos Eiropā, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti un arī sabiedrības veselību un drošību. Tas tiešām ir mūsu mērķis. Un es domāju, šajā telpā ir diezgan liela vienprātība, ka tas ir tas, kas ir jāsasniedz. Es domāju arī, ka jūsu izvirzītie mērķi ir būtiski jautājumi un prioritātes par īstenošanu, vienkāršošanu, veselības un drošības uzlabojumiem. Kad runājāt par jautājumiem, kas attiecas uz profesionālo kārti, ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, runātu par šīs kartas būtību, kā tā darbosies. Un kā jūs jau pieminējāt, tas ir atkarīgs no sistēmas, kas atbalsta šo karti. Es domāju, ka šie jautājumi ir jāuzdod, un nu, referentiem būs arī jāsadarbojas ar komisiju, runājot par to, kā šī karta varētu darboties. Ir vēl daži papildus punkti, par daudziem no tiem jau ir runāts. Es domāju, mums jāpievērš lielāka uzmanība šiem punktiem. Mums ir jābūt precīzākiem runājot par daļējo piekļuvi, ko pieminējuši arī citēnu referenti. Jūs to pieminējāt darba dokumentā, bet, eh, tiešām, bet nenorādījāt, kā risināt šīs problēmas. Īpaši runājot par veselības aprūpas sektoru, kā atrisināt pastāvošās problēmas. Otrs jautājums ir par uh, Uh, cilvēkiem, kas tikko beiguši augstskolu. Es domāju, tas ir interesants jautājums, kas pavīdējo darba grupā, kā nodrošināt mobilitāti šiem cilvēkiem. Tad kādas ir iespējas saņemt pirmo darbu citā dalību valstī. Trešais jautājums uh, - automātiskās atzīšanas atjaunināšana. Šeit mums ir rūpīgāk jāpapēta. Es jau runāju par kārti, par valodu vēl būtu jārunā. Jūs jau pieminējāt rīcības kodeksu, arī tas ir viens no risinājumiem, bet iespējams, ka mums vajadzīgi stingrāki noteikumi, jo īpaši, ja tas ir saistīts ar veselības aprūpu un drošību. Nezinu, kā mēs to varam risināt, bet šie ir ļoti svarīgi jautājumi, kur ir nepieciešams pareizais risinājums. Es arī esmu saņēmusi daudz ēpasta vēstules no dažādu profesiju pārstāvjiem. Mums ir jābūt piesardzīgiem, runājot par situācijām, kad eh, kādas profesijas netiek atzītas kādā dalību valstī, jo tas sarežģīs situāciju un ir grūti apsolīt, ka tiks iekļautas visas profesijas, bet nu, šis jautājums arī jāpēta. Visbeidzot, runājot par izglītības prasībām, un es piekrītu iepriekšējiem iepriekšējai runātājai, ka mums ir nepieciešama labāka sadarbība un jānosaka minimālais prasību kopums, nepavisam neizjaucot dalību valstīs esošās sistēmas, esošās izglītības sistēmas, bet ja mums ir, gribam panākt mobilitāti, mums ir nepieciešams arī minimālais pamats, uz kā balstīties. Tāpēc liels paldies jums, un es ceru, ka mums priekšā vēl ir labi paveicams darbs šajā komisijā. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Paldies priekšsētāji, paldies referentam. Mūsu ēnu referents šeit nav ieradusies. Bet Protams, viņa arī ir pievērsusies visiem šiem svarīgajiem jautājumiem, kas jau šodien pieminēti. Tātad mūsu grupas viedokļi tiks atspoguļot šajā atzinumā. Un Svensons kundze būs arī viena no ēnu referentēm. Priekšsēdētājs, es domāju, mums ir laiks vēl pāris komentāriem. Stailers kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei, ēnu referentiem. Es pilnīgi piekrītu lielākai daļai no teiktā. Īpaši runājot par jautājumu par profesionālo kārti, par ietekmes novērtējumu, tie ir labi vērtējumi. Arī es vēlos pievērsties valodu jautājumam. Es gribu uzdot jautājumus komisijai, vai Komisija ir noskaidrojusi, kā dažādas dalībvalsts risina jautājumu sevišķi veselības aprūpas sistēmā, jo dažās valstīs ir labāka sistēma, kur tad noteikumi tiek interpretēti mazliet savādāk. Iepriekšējie runātāji runāja par minimālajām prasībām. Es gribētu uzdot jautājumu par zobārsniecību. Es gribu pievērsties tieši zobārsniecībai. Vai ir tā, ka dažās dalību valstīs eh, cilvēks var saņemt eh, atļauju praktizēt zobārstniecību citā dalību valstī eh, bez pienācīgas apmācības. Un es domāju, īpaši runājot par veselības aprūpas sektoru, tas ir ļoti svarīgi. Uh, kuras noteicošais ir drošības jautājums. Tāpēc gribētu uzdot komisijai jautājumu tieši par zobārsniecību. Vai ir noskaidrots, kādas ir, kāda ir prakse un kādas nepieciešamās kvalifikācijas dažādās dalību valstīs? Es domāju, šis ir ļoti būtisks, šī ir ļoti būtiska diskusija. Protams, mēs gribam panākt mobilitāti, lai cilvēki var strādāt dažādās dalību valstīs, bet no otras puses Mums ir jānodrošina pilsoņiem drošība. Paldies! Paldies, Tailers kundze! Neviens cits vārdu nav lūdzis, tāpēc es došu vārdu tīčer kungam. Mēs arī vēlāk viņu uzklausīsim, bet man prieks jūs šeit redzēt un došu jums vārdu. Paldies, priekšsētāji! paldies referents kundzei par lielisko darba dokumentu. Es gribētu izteikt četrus komentārus. Pirmkārt, eh, vairāki parlamenta deputāti jau ir teikuši, ka šī iniciatīva ir viens no, viena no svarīgākajiem, priori, viena no svarīgākajiem prioritētiem runājot par vienotā tirgus aktu Ņemot vērā šodienas diskusijas, esmu ļoti pateicīga, ka visi parlamenta deputāti ir iesaistījušies šī jautājuma apspriešanā, zaļās grāmatas apspriešanā. Es gribu uzsvērt, ka arī ka konkurences dome apspriedīs šos dokumentus septembra beigās. Otrā piezīme ir uh, saistīta ar diskusiju par regulēto profesiju skaitu. Šis ir sarežģīts jautājums Jautājums, ko esam uzdevuši zaļajā grāmatā, nav tikai jautājums par skaitu, bet kā tas ir izsnāts patreizējā direktīvā. Un, ja jums eh, veidojas šī diskusija, ieskatieties lūdzu zaļajā grāmatā, kādi tur priekšlikumi iekļauti. Tur ir runa par daļējo piekļuvi, kas ir viens no veidiem, kā novērst neproporcionālo administīvo slogu tur ir runāts arī par regulēto izglītību un apmācību. Tātad šie divi jautājumi jāskat kopā. Trešais komentārs no manas puses par e, iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Punkts F darba dokumentā. Šī sistēma nav minēta profesionālo kvalifikāciju direktīvā. Bet šī sistēma darbojas un līdz 2012. gadam visas regulētās profesijas tiks iekļautas šajā sistēmā. Par to jau ir panākt vienošanās ar dalību valstīm. Kāpēc tas ir svarīgi? Un tas būs mans ceturtais komentārs. Tas ir par Eiropas profesionālo karti. Es domāju, ka mums skaidri jāpasaka no paša sākuma. Komisija nevēlas ieviest šo profesionālo karti kā plastikāta karti, ar kuru cilvēki varētu lepni pastaigāties pa ielām. Tas nav tas, ko mēs gribam panākt. Zaļajā grāmatā ļoti konkrēti pateikts. Varbūt tas elements, pie kā varētu strādāt Eiropas parlaments, ir tas, ka mēs nodrošinām saikni starp iekšējā tirgus informācijas sistēmu un Eiropas profesionālo karti. Tas ir risinājums daudziem jautājumiem, ko jūs esat uzdevuši. IMI darbojas Eiropas Savienībā. Mēs zinām arī izmaksas. Ir uh, šīs sistēmas paplašināšanas stratēģija, kas tika prezentēta martā. Uh, Lūdzu, skatiet šos divus elementus kopā. Es nedomāju, ka IMI ir vienīgais risinājums. Zaļajā grāmatā mēs uh, esam pateikuši, ka Eiropas profesionālās kartas īpašniekiem ir jāsaņem automātiska atzīšana, negaidot nekādus trīs mēnešus. Šim termiņam, ne, šis termiņš vairāk nedrīkst būt četri mēneši, tam jābūt vienam mēnesim. Ja ir runa par īstermiņa mobilitāti, tad jārunā par eh, deklarēšanos nodrošinājuma drošības kontrola tiek nodrošināta caur uh, iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šī sistēma jau darbojas, bet ja jūs uzticaties tikai šai sistēmai, tad uh, mēs pieļausim strateģisku kļūdu. IMI ir sistēma, kas nodrošina sadarbību starp dalību valstīm. Šī sistēma nav pieejama uh, pilsoņiem, un mēs arī negribam šo piekļuvu nodrošināt. Bet ko var iegūt pilsoņi no šīs iemīs sistēmas, vai var panākt ātrāku atzīšanu? Jā, jo dalībvalsts var sazināties savā starpā. Un tāpēc mēs runājam par Eiropas profesionālo kārtu, jo tas ir jēdziens, kas jau ir pazīstams daudzām profesijām. Tāpēc es aicinu jūs skatīt šo jautājumu. Ja jūs gribat redzēt modelēšanas piemērus, tad ar ekspertu grupu, kas tiksies Krakuvā oktobra sākumā, mēs jau esam veikuši šādas simulācijas, un mēs labprāt tās nodemonstrēsim tiem, kam tas interesē. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšsētājs. Īpaši paldies, ka runājāt par jūsu vīzijām, kā sadarbība varētu palīdzēt mums risināt šos jautājumus. Un, protams, tas, kā jūs skatāt šo direktīvu, ir ļoti svarīgi. Šis ir vispār viens no centrālajiem dokumentiem, pie kā mēs strādājam. Un e, visi komentāri, ko saņēmām šorīt, bija ļoti vērtīgi. Arī referenti ļoti labi izklāstīja situāciju, un es domāju, ka šis bija apliecinājums tām, cik lielu darbu mēs jau esam šeit ieguldījuši un ka mēs arī turpināsim strādāt. Maklārkins kundze, vai jūs vēlaties sniegt kādu apkopojumu? varbūt vēlties vēl kādus jautājumus pieminēt, pirms mēs noslēdzam diskusiju par šo jautājumu. Paldies! Paldies par visiem komentāriem. Jūs visi esat ļoti labi informēti un uh, gatavi iesaistīties jautājumu risināšanā, un jūsu devums noteikti būs svarīgs. Tidžēja kunga komentāri man likās ārkārtīgi interesanti. Uh, Viņš ir bijis ārkārtīgi labs sadarbības partneris līdz šim. Jūs teicāt, ka neredzat eh, iespēju tam, ka ar šādu karti kāds varētu staigāt pa ielām. Nu, piemēram, Lielbritānijā mums bija vadītāju apliecības, kuras var izmantot kopā tikai ar attiecīgu papildus dokumentu, ja šo apliecību vēlas izmantot arī kādiem citiem nolūkiem, nevis tikai automašīnas eh, vadīšanas prasmju apliecināšanai. Nu, izskatās, ka šādas kartas tomēr nav tas perfektais risinājums. Bet šeit mums būs iespēja apskatīt šīs problēmas eh, saistībā arī ar datu aizsardzību, tagad ir šāda iespēja izstrādājot profesionālās kvalifikācijas sistēmu, varbūt runājot par datu aizsardzību, komisija to varētu ņemt vērā. Nu, apkopojot, protams, mums ir jānodrošina, ka samazinās laika termiņi, ka mums ir sistēma, ir iespējams uzlabot arī IMI sistēmas darbību, nodrošinot labāku sadarbību starp dalību valstīm. Paldies arī Sebastianam, sekretariātam par izdarīto darbu, paldies arī padomniekiem. Un, protams, ar prieku strādāšu ar jums kopā arī nākotnē. Liels paldies! Tad turpināsim šīs debatas 30. augustā. Citi datumi - videokonference ar Vācijas Bundestāga komiteju būs 19. septembrī. Protams, ja tehnoloģiski to mēs spēsim nodrošināt, iespējams, ka arī citi parlamenti vēlēsies iesaistīties. Runājot par Maklārkinas kundzes ziņojumu, 22. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, jums būs daudz iespēju piedalīties šī dokumenta tapšanā, un tad arī būs diskusijas un balsošana 17. oktobrī un balsošana plenārsēdē novembrī. Es ceru, ka tādējādi mēs eh, strādāsim arī cieši kopā ar komisiju un ievērosim visus laika termiņus. Liels paldies! Tagad pāriesim pie balsošanas. Pirms tam es gribēju nākt klajā ar dažiem paziņojumiem, jo ir daudzi kolēģi ieradušies. Pirmkārt par šodienas darba plānu. Pēcpusdienā mums mainīsies darba kārtība. Stailers kundzes un Vanda Kampa kunga jautājumi tiks samainīti vietām. Stailers kundzes eh, viedoklis par Eiropas pusgadu būs 16.30 un Vanda Kampa kunga jautājums neilgi pirms sešiem. Stāsta, ka Vanda Kampa kungs ir šeit, un tad tas ir labi. Vēl gribēju jums īsumā pastāstīt par svarīgiem lēmumiem, ko vakar pieņēma koordinātori, kas jums varētu būt interesanti, tīpaši saistībā ar ziņojumu piešķiršanu. Īsi par to gribēju pastāstīt, jo tam vairs nebūs laika. Protams, ka tiek, da, tiek deputātiem izsūstīti arī rakstiski lēmumi pēc tam, kad koordinātori tos pieņēmuši. Tātad pirmkārt par Eiropas standartizācijas direktīvu, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, to skatīs Tautas partija Vicepriekšsēdētāji, apsveicam jūs ar šo svarīgo uzdevumu. Intelektuālā īpašuma aizsardzība muitas jautājumu Kreutzmana kungs to darīs. Tātad pie šiem dosiem mēs sāksim strādāt, tad ir vēl svarīgi atzinumi. ALDE grupa strādās pie dažiem jautājumiem. Konservatīvie strādās pie iekšējā tirgus jautājuma, tautas partija pie pārtikas bērniem. Gada ziņojums par iekšējo tirgu tautas partija. Sociāldemokrāti strādās pie īpaši neaizsargāto patērētāju tiesību aizsardzības, gaisa ceļotāju tiesības ALDE grupa, neliederīga pārtiks izmantošana tautas partija, sociāldemokrāti, e-pārvaldība, Boloņas procesa konsolidācija konservatīvie. Tas mums ir īpaši interesants jautājums. To varētu saistīt ar Maklārkinas kundzes ziņojumu. Korporatīvā pārvaldība tautas partija, Eiropas pilsonība 2010 sociāldemokrāti, daudzgada finanšu plāns ALDE. Tātad referentiem būs daudz darba vasaras brīvdienās. Vēl Gribēju jums atgādināt par vienotā tirgus fórumu un attiecīgiem ziņojumiem. Par to nedaudz dzirdēsim no polijas eh, pārstāvja šodien, bet tas eh, tiks skatīts Krakovā. Buzaikungs un citi no komitejas tur ir iesaistīti, mums ir arī programma sagatavota, Parlaments ir piekritis nosūtīt pilnu delegāciju, un daudziem no jums būs iespēja turp doties. Otkārt, mēs pētam iespēju nosūtīt papildus ies, eh, misiju uz Dāniju šogad, jo mums ir papildus vietas, bet par to arī saulēcīgi jums izstāstīsim, jo mums būs arī attiecīgi koordinātoru lēmumi. Bet nu tagad pāriesim pie balsošanas, mums ir divi jautājumi jābalso Pirmkārt, lielu ar bīstamām vielām saistīta avārija risku pārvaldība, Hansliks kundze. Vai jūs kaut ko gribat teikt pirms eh, balsošanas? Hansliks kundze. Przepraszam, panie przewodniczący, tutaj troszeczkę. Es atvainojos priekšsēdētāji. Es te runāju ar Andrušu par dažiem jautājumiem. Es gribēju pateikties Alda sēnu referentiem par lielisko sadarbību. Es ceru, ka mans ziņojums attiecīgi arī ataino visu izteiktās cerības un gaidas, un tāpēc rekomendēju balsot par. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, nu tad sāksim balsot. Ja nepieciešams balsot elektroniski, tad arī vēlāk varēsim pārbaudīt sistēmu. Tagad es skatos te uz skaitļiem, deputātu skaitu, kas ir ieradušies. Un pāriem pie balsošanas saraksta. Ēnu referentu neko negrib teikt. Sāksim ar otro pantu, 24. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. Sestais grozījums, kas par pret pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret pieņemts. Devītais grozījums, kas par pret pieņemts. Desmitais grozījums bija valodas, ar valodu saistīts. Vienpadsmitais, kas par pret pieņemts. 12. kas par pret pieņemts. 25. atkrīt. 26. grozījums, kas par pret pieņemts. 13. grozījums no referents, kas par pret Man liekas, ka šeit būtu jāizmēģina elektroniski pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm par, 10 pret. Tagad 28. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 14. grozījums no referentes, kas par, pret, pieņemts. 29. kas par, pret, pieņemts. 30. grozījums no Parvanovas kundzes, kas par, pret, noraidīts. 15. grozījums no referents, kas par, pret, pieņemts. 31. kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 32. ir atsaukts, 33. kas par pret pieņemts. 16. kas par pret pieņemts. 17. kas par pret pieņemts. 18. ir valodniecisks, kas par 19. pret pieņemts. 20. kas par pret pieņemts. Pirmais pielikums, vairāki grozījumi ir atsaukti. Tāpēc tagad 21. grozījums, kas par pret pieņemts. Otrais pret pieņemts. 22. kas par pret pret, pieņemts. Trešais pret, pieņemts. Tas bija papildinājums. Ceturtais grozījums pret, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, pieņemts. Tagad balsosim elektroniski, lai apstiprinātu atbalstu atzinumam, sākam balsot par mainīto atzinuma versiju. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm par, nevienu pret. Liels paldies, Hanslīks kundze. Nu, ceru, ka jūs uh, arī at, spēsiet aizstāvēt mūsu grozījumus vidas komitejā. Tagad vēl svarīgs atzinums no Rūpniecības komitejas par kopējo vienoto strateģisko satvarējas pētniecības un inovācijas finansējumam. Lara, jūs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirms mēs sāksim balsojumu par grozījumiem, es vēlētos ļoti īsi pateikties visiem ēnu referentiem par labo sadarību. Esmu ļoti apmierināta ar paveikto darbu. Mēs centāmies visus dažādos grozījumus ņemt vērā kompromisu sagatavošanā. Bija ļoti dažādi grozījumi, taču tas pierāda to, ka Šis bija ļoti svarīgs grozījums. Mums ir arī 29 mutiskie grozījumi, kurus arī nolasīšu vēlāk. Tātad vēlreiz pateicos par paveikto darbu. Un arī itrei paldies. Good. Well, thank you very much. Paldies, saka priekšsēdētājs, par darba vadīšanu. Esmu ārkārtīgi apmierināts, ka interesi ir tik liela un mēs eh, strādājam pie tāda strateģiska priekšlikuma. Tagad kompromisa grozījums viens, kas par pret pieņemts. Tagad pārējam pie trešā atbilstošā pirmā sadaļa. Sākam balsot elektroniski. Grekas un Raptīkundzes grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 18 balsīm par 13 pret. 11. grozījums, kas par pret pieņemts. Sestais, kas par? Sākam balsot elektroniski par sesto grozījumu. Beidzam balsot. 19 par 14 pret pieņemts. Septītais Greka kunga, kas par pret pieņemts. Devītais Faksa kunga grozījums, kas par pret noraidīts. Astotais grozījums nobazoja kungu, kas par pret pieņemts. 44. grozījums Foks un Harbor kungu grozījums, kas par pret pieņemts. 13. no Foksa kungu, kas par. Nebalsosim elektroniski, lūdzu. Nē, skaidri norādīts, kas par pret, tomēr noraidīts. 15. grozījums no raptīkundas, kas par pret Pieņemts. 14. tādējādi atkrīt. Tagad otrais kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. 19. grozījums no Grekungas par pret pieņemts. 20. grozījums no Raptīkundas sākam balsot elektroniski par 20. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts ar 19 balsīm pret, 15 par. Trešais kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. 22. grozījums no raptīkums, kas par pret pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Mums ir dalītais balsojums. Tagad balsosim par visu tekstu kopā, bez vārdiem run by young people, kas par pret pieņemts. Un tagad dalītais balsojums, kas par pret pieņemts. Tagad 29. grozījums ar mutisko grozījumu. Man liekas, ka mutiskais grozījums jau ierakstīts eh, balsošanas sarakstā. Komija kundze, vai jūs ko gribat šeit skaidrot? Man liekas, ka diezgan skaidrs. Tas ir jau treknajā tekstā norādīts. Kas par? Pret? Pieņemts. 29. tādēļ ir atkrīt. 31. Kas par? par? Balsojam elektroniski par 31. Beidzam balsot. Noraidīts. Jo par un pret balsu skaits ir vienāds. 32. nav Balčītis kunga, kas par pret pieņemts. 5. kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. 5. grozījums. No, sākam balsot elektroniski par Greka kungu un Raptī kundzes grozījumu. Beidzam balsot noraidīts ar 18 balsīm pret 16 pār 10. grozījums no Buzoja kunga. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balsas pārsvaru. Kāds nebalsoja, izskatās šoreiz. 17 pret 16 pār šī gadījumā. Tagad astotais punkts, 36. grozījums no Verņokundzes. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. no Greka kunga, kas par, pret, pieņemts. 39. kas par, pret, pieņemts. 41. no Tramca Filidis kunga. Sākam balsot elektroniski par 41. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 balsi par 13 pret 43. grozījums no Tranta Filides kunga. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 17 balsīm pret 17 pār 38. Sākam balsot elektroniski. Grozījums no Tranta Filides kunga. Beidzam balsot. Noraidīts ar tādu pašu balsu skaitu. 45. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 48. kas par, pret, pieņemts. Tagad balsojam par atzinumu projektu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. apstiprināts ar 33 balsīm pret un viens cilvēks ir atturējies. Apsveicam komiju kundzi. Cerams, ka jūs aizstāvēsiet mūsu pozīciju Rūpniecības komitejā. Lielas paldies, kolēģi, par balsošanu, saka priekšsēdētājs. Es ceru, ka jūs paliksiet arī uz nākošā jautājuma izskatīšanu, jo mums ir svarīga prezentācija. Un pēc tam Mēs arī uzsāksim diskusiju par Rošforu kunga atzinumu projektu par alternatīvo strīdu izšķiršanas kārtību. Mēs abus šos jautājumus varētu sasaistīt, jo mums ir pētījuma prezentācija un arī diskusijas. Noteikti došu vārdu Rošforu kungam arī eh, komentēt pētījuma rezultātus. Ja kāds grib doties prom, dariet to klusi, jo mēs gribam turpināt darbu. Šis ir pētījums, kuru mēs pasūtījām par alternatīvas strīdu izšķiršanas kārtību pārrobežu mērogā. Mēs skatījāmies, kāda veida schēmas ir pieejamas, kā šī sistēma strādā, nu tā, lai mums būtu tāda pamata informācija. Un šis ir sagatavošanās darbs pētījumam, kuru komisija mums drīz nosūtīs. Mums arī ir eh, Sanko ģenerāla direktorāta pārstāvi, kas mums atsūtīs arī savus priekšlikumus. Ruso kundze ir ieradusies. Diemžēl es jūs tur labi nevarēju redzēt. Ruso kundze ir atbildīga par šo dosjē. Viņa arī uzklausīs prezentāciju, un pēc tam viņai arī dosim vārdu. Šo pētījumu veic organizācija, ko sauc Civic, Civic Consulting, laipni lūdzu jūs šeit. Mums arī ir slaidi, prezentācijas. Alaverta kungs, kurš ir šīs organizācijas direktors, noteikti par to stāstīs. Viņi jau mums daudzus pētījumus ir veikuši. Mums arī ir Natigāra kundze šeit, Vandaika kungs, Rebeks kundze, arī no šīs organizācijas, kas piedalīsies prezentācijā. Paldies, ka jūs ieradāties. Un lūdzu, Alaverta kungam vārds lūdzu. I was just asking whether you wanted the lights down. Jautājums ir par to, vai gaismas slēgt ārā vai slaidi ir saskatāmi. Atstāsim. Paldies, ka devāt mums iespēju prezentēt mūsu pētījuma rezultātus. Prezentācijā ir trīs daļas. Pirmkārt, pārskats par uh, alternatīvo strīdu izšķiršanas sistēmām Eiropā, pēc tam tiesību akti un, un mūsu secinājumi par eh, tiesību akta nepieciešamību šajā jomā. Un pirmo daļu tātad prezentēs Nevā. Paldies! Tāda alternatīvā strīda izšķiršana, ko mēs to domājam? Tad tā ir strīdu izšķiršanas procedūras, kas notiek ārpus tiesas, izmantojot izveidotas trešās, pušas, eh, trešās personas mehānismus, ko sauc arī PSI schēmām. Mēs šodien runāsim par strīdiem starp uzņēmumiem un patērētājiem. Kopā Eiropas Savienībā ir aptuveni 471 šāda schēma aptuveni 470 no, nu, no, tās ir, no tām ir paziņotas Eiropas iestādēm, un tas nozīmē, ka tās atbilst attiecīgajām uh, Eiropas rekomendācijām. Šīs ASIS schēmas ir ļoti atšķirīgas, bet ir arī tādas kopīgas iezīmes, pēc kurām mēs tās varam klasificēt. Galvenās iezīmes jau pazīmētas paziņošanas, varam runāt par publiskajām un valsts schēmām, par valsts un privātajām schēmām, varam runāt par dažādu finansējumu. Uh, tad mēs schēmas e, nošķiram, vai tās ir obligātas vai brīvprātīgas, vai rezultāti ir saistoši vai nav saistoši, vai aptvērums ir valsts līmenī vai kādā citā līmenī un mēs nošķiram arī schēmas, kas attiec uz vienu vai vairākiem sektoriem. Kā jūs redzējuši, mēs esam e, atklājuši, ka pastāv pieauguma tendence ASI izmantošanā. 2008. gadā eh, ASI gadījumu skaits, lietu skaits jau ir pārsniedzis pusmiljonu. Ir grūti runāt par konkrētiem iemesliem, bet izskatās, ka šo schēmu pieejamība ir eh, palielinājusies. Tāpat jāuzsver, ka ASI izmantošana ir ļoti atšķirīga dažādās Eiropas valstīs. Šeit ar tumšāku krāsu aizīmētas tās valsts, kura ASI tiek izmantots vairāk. Mēs uh, apskatījām uh, eh, ASV lietu skaitu uz tūkstots iedzīvotājiem. Skaidrs līderis ir Beļģija ar 4,73 lietām uz tūkstošu iedzīvotājiem, tam seko apvienotā karaliste, un pretējā pusē ir galvenokārt jaunās Eiropas Savienības dalība valstis. Arī Grieķijā maz tiek izmantot šīs schēmas. Runājot par pārobežu ASI, uz ko koncentrējās mūsu pētījums, mēs veicām vairākas lietu uh, gadījumu izpētes. Mēs apskatījām septiņas nacionālās ASI schēmas, kas darbojas arī pārobežu līmenī, un apskatījām trīs ES tīklus - ECCNet, Finnet, kas ir finanšu strīdu risināšanas schēma, un Solvit, kas nedaudz atšķirīgs Tas ir tīkls, kas risina problēmas, kas saistīts ar iekšējā tirgus eh, likumu piemērošanu. Nacionālās ASI schēmas ir ļoti atšķirīgas, balstoties uz visām šīm pazīmēm, par kurām runāju iepriekš. Tās ļoti atšķirīgas arī attiecībā uz to, cik lietas tiek izskatītas, kas var svārstīties no 3000 līdz 163 tūkstošiem izskatīto lietu. Dažas no šīm schēmām jau ir Finnet dalībnieki. Skatoties visām šīm schēmām, mēs noskaidrojam, ka barjeras ASI izmantošanai patiešām pastāv, un e, tās ir vienādas gan nacionālā, gan pārobežu līmenī. Runājot par šīm kopējām problēmām, ir aptvēruma uh, iztrūkums, Uh, zems informētības līmenis gan patērētāju, gan uzņēmumu vidū. Uh, tāpēc uh, uzņēmumi nevēlas iesaistīties šajās schēmās. Runājot par pārobežu perspektīvu, ir arī papildus faktori, piemēram, valodas barjeras un, un tas, ka patērētājs fiziski neatrodas tirgotāju valstī. Runājot par septiņām nacionālajām schēmām, kuras mēs detalizēti analizējām, Mēs atklājām, ka šajā schēmās netiek pieņemtas sūdzības, kas vērstas pret tirgotājiem citās valstīs. Proti, netiek pieņemtas uh, eh, sūdzības no patērētājiem citās dalību valstīs. Galvenais iemesls, kāpēc šādas prasības netika pieņemtas, ir jurisdikcijas trūkums, piemērojamo tiesību aktu trūkums. Uh, un arī ga, gala lēmumu izpildes iespējamība. Ir arī izņēmumi, proti brīvprātīgā jurisdikcija, piemēram, finansu ombuds, ombuda dienesta gadījumā. Ir daudzi uzņēmumi, kas ir pieņēmuši šo schēmu. Bet eh, runājot par Zviedrijas schēmu, tad tur tiek pieņemti individuāli lēmumi par pārobežu gadījumu pieņemšanu izskatīšanai. Un lēmums ir balstīts, ir, eh, lēmums tiek balstīts uz paredzamo rezultātu. Runājot par Eiropas Savienības tīkliem, Sovits ir atšķirīga sistēma, bet arī no tā var mācīties Piemēram, eh, centralizēts IT sistēmas noderīgums, kas tiešām tika uzsvērts mūsu pētījumu laikā, runājot par Finnet. Eh, tie eh, dalībnieki un patērētāji pozitīvi vērtē šo schēmu, bet šeit ir aptvēruma trūkumi, un šī ir problēma, kas saglabājusies, saglabājusies visu gadu laikā. Runājot par ECC net Tam ir ļoti būtiska loma pārobežu ASV. Šeit tiek izmantota centralizētā uz IT balstīta sūdzību izskatīšanas sistēma. Šeit ir atrisināts arī valodas problēmas. Šī sistēma tieši iesaistās gadījumos, kad nav pieņemama, pieejama cita ASI schēma. Piemēram, ECC apvienotajā karalistē uh, apskatīja, tūksto, izskatīja 1800 lietas un 24 tika uh, novirzīts ACI schēmām. Uh, ECC net ir ļoti nozīmīga arī tādā ziņā, ka šis tīkls nodrošina informāciju un palīdzību par citām strīda risinājumu iespējām. Runājot par tiesisko analīzi, mēs izskatījām trīs esošos tiesību aktus, mediācijas direktīvas, eh, mazos sūdzību uh, regulu. aizliegumu direktīvu es domāju, neskatīsim detalizēt šos tiesību aktus un skatīsimies, kā tie tiek īstenoti piecās jurisdikcijās - Francijā, Polijā, Nīderlandē, apvienotie karalistē un Vācijā. Kas, e, e Eiropas uh, mazā apmēra sūdzību regula. Tā ir pieejama no 2009. gada. Aizliegumu direktīva ir pilnībā transponēta nacionālajos tiesību aktos šajā, visā šajās jurisdikcijās, bet mediācijas direktīvai bija jābūt transponētai līdz 21. maijam šajā gadā. Un uh, tajā laikā, kad mēs veicām savu analīzi, tā bija transponēta tikai apvienotajā karalistē Eh, bet citās valstīs process vēl bija notiekošs. Bet oficiālā transponēšana vēl nebija notikusi. Kas attiecas uz īstenošanu, mums ir viena tāda vispārēja piezīme. Visos gadījumos, kad Eiropas Savienība tiesība akts dod izvēles iespējas dalību valstīm, mēs varam redzēt ļoti lielas atšķirības Eh, tajā, kā šis instruments tiek īstenots nacionālajās jurisdikcijās. Kā šīs, šos dokumentus izmanto patērētāji, ir pieejama ļoti ierobežota informācija. Tas mums bija pārsteigums. Runājot par pieejamo informāciju, šī informācija nevienmēr bija skaidra, nevienmēr bija sistemātiska. Uh, Parasti nav nodalījuma starp dažādām prasībām, dažādām sūdzībām, līdz ar to nav bijis iespējams nodalīt patērētāju sūdzības. Un tāds vispārējais secinājums. Mēs eh, nonācām pie secinājuma, ka ir norādes, kas norādas uz to, ka Eiropas mazā apmēra sūdzību uh, procedūra tiek izmantot ļoti nelielā skaitā lietu. Piemēram, Francijā 2010. gadā bija tikai 36 lietas, kur tika izmantot šis tiesība akts, kur tika piemērot šis tiesība akts, piemēram, Nīderlandē 2009. 10. gadā bija tikai 9, 10 šīs procedūras. Un galvenie iemesli varētu būt pirmkārt tas, ka patērētāji nav informēti, un otrkārt trūkumi patreizējā regulēšanas struktūrā. Kas attiecas uz tādiem potenciālajiem trūkumiem, mēs atklājām vairākus. Pirmkārt, kas attiecas uz mazā apmēra sūdzību procedūru. Pirmais trūkums, pirmā problēma ir caurskatāmības eh, trūkums attiecībā uz izmaksām, kad eh, klients iesniedz eh, prasību, kas ir zemāka par šo sliekšņu vērtību 2000 eiro, klientam nav skaidrs izpratnes, kād, ar kādām izmaksām tas būs saistīts. Tiek runāts par zemām izmaksām, bet prognozējamība un caurskatāmība pietrūkst. Otrā problēma - sūdzības forma. Atsevišķos gadījumos šīs sūdzības veidlapa ir jāizpilda citā valodā, kas uh, ir valoda, ko nezina patērētājs, un tas rada sarežģījumus, jo šīs standarta sūdzības veidlapas daži jautājumi nav izvēles jautājumi, bet tie ir tādi atklā, atvērtie jautājumi, un ja patērētājs nezina valodu, viņš nevar atbildēt uz tiem. Un trešā problēma ir skaidrības un juridiskās noteiktības trūkums, jo šeit ir iesaistīts citas jurisdikcijas un līdz ar to patērētājām nav skaidras informācijas par izmaksām, par procedūras ilgumu, par atsevišķiem tādiem praktiskiem jautājumiem. Otrs mediācijas direktīva. Viens no trūkumiem ko mēs atklājām, pastāv risks, ka ja tiek izveidotas divas atšķirīgas sistēmas, viena pārobežu jautājumiem, otra nacionālajiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka tas ir risks, jo arī tas uh, rada neskaidrību patērētāju tiesiskajā situācijā. Otkārt, nav obligāti standarti, lai uzraudzītu mediātoru kvalitāti. Otrs, eh, trešais eh, ir praktiskie jautājumi. Nav skaidrs, kas seks izmaksas, nav skaidrs, cik mediācija maksās. Un aizlieguma direktīva. Viens no trūkumiem, kā mēs to esam redzējuši, ir eh, ar šiem aizliegumiem ir tāda ļoti ierobežota ietekme piemēram, nav iespējams saņemt individuālas kompensācijas. Arī šeit pastāv procesuāls atšķirības dažādās dalību valstīs. Piemēram, atšķirās sankcijas. Un trešais, arī pastāv ļoti liela neskaidrība par iesaistītajām izmaksām. Un visbeidzot jautājums Vai visi šie trīs pastāvošie instrumenti, kam ir uh, viena kopīga lieta, vai tie novērš tiesas iejaukšanos? Un vai uh, tie kļūst par uh, reālu ASI sistēmu, kas neaizvieto tiesas procedūru, bet tiesas procesu, bet drīzāk kalpo kā papildus pasākums? tiesiskajām procedūrām dalību valstīs. Un tagad Franka daļa par rekomendācijām. Pēc tam, kad bijām izskatījuši, izanalizējuši patreizējo situāciju, ko varam piedāvāt, ko varam ierosināt, pirmkārt, nav konkrētā e, Eiropas Savienības tiesību akta, kas attiektos uz visiem sektoriem. Uh, Un patreizējā situācijā val, eh, dalību valstu valdības un ieinteresētās puses ir atbildīgas par ASI pieejamības uzlabošanu, un situācija ļoti atšķirīga. Dažās valstīs ir izstrādātas tiešām darbojošās sistēmas, bet tas drīzāk izņēmums. Pastāvošie ASI mehānismi neaptver visus tirgotājus, visus komersantus. Piemēram, mazie komersanti, komersanti, kas e, nav asociāciju dalībnieki. Bet problēmas ar šiem uh, mazajiem komersantiem rodas arī pārobežu kontekstā. Mēs skaidri saskatām, ka ASI ir pieejamāk uh, regulētajos sektoros, piemēram, telekomunikāciju nozerē, bet uh, šīs sistēmas neizplatās uz citiem sektoriem, kur ir lielāk, uh, eh, lielāks regulējums, arī pastāv vairāk ASI. Tikai viens piemērs, piemēram, finanšu sektors, finanšu pakalpojumi, kas ir viena no jomām, kur ir liels pieprasījums pēc šīm schēmām, bet kur arī šīs schēmas pastāv. Tāpat attiecībā uz e-komerciju. Vai nepieciešams konkrēts tiesība akts, specifisks tiesība akts? Mūsu atbilde būtu jā. Un mēs domājam, ka instruments, kas aptvērtu visus sektors, varētu balstīties uz eh, jau pastāvošajām prasībām. Mēs domājam, ka ASI pieejamība pārobežu līmenī nebūs iespējama, nebūs efektīva, ja ASI nebūs nostiprināts valstu nacionālajā līmenī gan runājot par aptvertajiem sektoriem, gan aptvertajiem reģioniem, ir ļoti grūti runāt tikai par pārobežu gadījumu. Šeit ir jārunā arī par proporcionalitāti, jo, ja runājam par pārobežu lietām, ir jārunā par valodas problēmām, par uh, dažādām citām problēmām arī par to, kā šīs risinājums atzīs, kā schēmas atzīs patērētāji. Piemēram, dažās dalība valstīs pastāv schēmas, kas attiecas aptver tikai vienu pilsētu, bet uh, daudz citas schēmas patērētājiem nav zināmas. Tāpat ir ļoti svarīgi ja mēs tagad runājam par uh, likumdošanu uh, Eiropas Savienībā ir jāņem vērā mērogs. Patiesībā, ja runājam par esošajām schēmām, pastāv bāžas par to, ka uh, patreizējās likumdošanas aktivitātes varētu iejaukties jau esošo schēmu darbībā. Un tāpēc mēs gribētu ierosināt, ka jākoncentrējas uz rezultātiem, nevis pašu procesu, pašu procedūru. Uh, un e, tiesiskos instrumentus varētu papildināt, piemēram, izdodot tādas vadlīnijas par paraugu praksēm, jo šādas paraugu prakses ir pieejamas dalību valstīs. Tās ir tikai jāizvērtē un jāizstrādā šādas vadlīnijas, un tad uh, dalību valstīs, kur nepastāv šādas sistēmas, varētu ļoti daudz mācīties un patiesībā viņas varētu izvēlēties modeļus, kas ir piemērotas uh, attiecīgās valsts apstākļiem. Apskatot uh, dažus šādus paraugu prakses piemērus, uh, ASV ļoti labi darbojas, ja tās ir balstītas uz nacionālajām organizācijām. Tāpēc mums šķiet, ka Uh, laba ideja varētu būt šāds vienots kontaktpunkts. Un klienti visās jurisdikcijās, patērētāji visās jurisdikcijās būtu ieguvēji. Tam būtu jābūt tādam neatkarīgam dienestam, kurā varētu vērsties patērētāji. Un šādam vienotā, šāda vienotā dienesta loma uh, būtu novirzīt patērētāju sūdzības uz atbilstošo vietu risināšanai. Vēl viens svarīgs uzdevums varētu būt uh, mēģināt panākt uh, pirmo kontaktu ar komersantu un skatīties, kāda risinājuma ir iespējami. Treškārt šāds dienests varētu apkopot statistikas datus par nopietnākajām problēmām, par nopietnākajām sūdzībām, kādas tirgū pastāv. Runājot par pieejamību, par ASI pieejamību pārobežu lietās, arī šeit tāds vienots uh, dienests, vienots prasību pieņemšanas dienests būtu ļoti noderīgs. Piemēram, ECC net jau šādi darbojas. Un šāds vienots dienests varētu būt bāzēts uz ECC net vai vismaz izmantot ECC net pieredze šajā jomā. Arī šajā gadījumā varētu kontaktēties ar komersantiem, lai panāktu iespējams neformāls, neoficiāls risinājumus. Tātad pirms oficiālās procedūras uzsākšanas ir ļoti svarīgi, lai notiktu sākotnējās sarunas un šāds eh, vienotais dienas nodrošinātu pieejami, eh, piekļuvi ASV mehānismiem citās dalību valstīs bet to šobrīd liedz vairākas problēmas, tostarp valodas problēmas, un tāpēc mēs domājam, ka būtu ļoti noderīgi, ja šāda standarta forma, kādu šobrīd izmanto ECC net, tiktu izmantota arī, lai, piemēram, novirzītu sūdzību uz kādu konkrētu ASI schēmu, šādi atrisinot valodas problēma. Un šeit varētu runāt arī par IT rīku integrēšanu esošajās uh, IC schēmās. Runājot par informētību, ir ļoti svarīgi, lai būtu informētība par IC. Bet ņemot vērā aptvērumu problēmas, aptvērumu trūkumus, tad šādi popularizēšanas pasākumi būtu nu nepietiekami drīzāk tiktu radīts apmulsums, neskaidrības, kā praksē to izmantot. Un tāpēc mēs domājam, ka lielākā uzmanība jāpievērš vispār, lai uzlabotu esošās ASI schēmas un lai izveidotu rie, tiešām pastāvoši darbojošos ASI, ASI infrastruktūru. Mēs redzam, ka tajās valstīs, kur darbojas ASI sistēmas, tur daudz mazāk tiek ziņots par informētības trūkumu. Tātad, ja sistēma būs, tā būs arī zinām patērētājiem. Ir arī citi pasākumi, ko varētu veikt, lai sniegtu šādu informāciju patērētājiem, bet eh, jāsāk ir ar sākumu, un tā ir sistēmas uzlabošanu. Viena lieta, ko nedrīkstam aizmirst, ir finanšu resursi. Mēs esam redzējuši piemērus ļoti labi darbojošām schēmām, kas, diemžēl, nevarēja turpināt darbību, jo nebija pieejami pietiekami resursi. Tāpēc dalību valstīm būtu jānodrošo, jānodrošina ilgspējīgs finansējums, jo īpaši runājot par pārobežu situācijām, kur darījuma izmaksas būs lielākas, ņemot vērā nepieciešami iz, izmantot tulkošanas pakalpojumus. Dalībvalstīs ir pieejami dažādi modeļi, kā izveidot ilgspējīgu finansējumu sistēmu. Viens no šādiem piemēriem ir maksa par lietas izskatīšanu, ko maksā uzņēmumu neatkarīgi no iznākuma. ar šādu maksu par lietu izskatīšanu, ieviešot šādu maksu, uzņēmumi daudz biežāk vēlas atrast mierizlīgumu ar patērētāju, lai nenonāktu līdz lietas izskatīšanai. Un par šādām situācijām ir ziņots vairākās schēmās. Visbeidzot, viens no galvenajiem as, apsvērumiem šo schēmu neatkarību nedrīkst apdraudēt finansējuma modelis. Paldies par uzmanību! Liels paldies par ārkārtīgi noderīgo pētījumu. Tagad man ir tāda dilemma, jo mums ir ierobežots laika periods. Es gribētu konsultēties ar referentu. Rošfor kungs ir ieradies šeit. Vai jūs eh, gribējāt komentēt pētījumu un varbūt pastāstīt arī par savu atzinumu, par savu ziņojumu? kas savā ziņā ir reakcija uz šiem secinājumiem. Varbūt tad varētu uzklausīt arī ēnu, ēnu referentus, kas uh, varētu runāt par abiem jautājumiem. Un tad varbūt Alavel kungs un viņa komanda varētu palikt un viņi varētu arī atbildēt. Tas ir diezgan daudz. 25 minūtēm, bet ceru, ka mēs to varam izdarīt. Es ceru, ka visi atbalsta šādu piedāvājumu. Jā, izskatās, ka jā. Rošfor kungs, tad jums pirmajam vārds, tad Vailers kundzei. No zaļajiem neviena nav. Foksa kungs. No konservatīvajiem. Tad Trantefilides kungs un tad vēl arī citi deputāti. Hans Pīters Mājers ir ieradies, nav. Nu, es nezinu, vai kāds no tautas partijas grib kaut ko teikt. Žovan kungs ir ieradies, varbūt, ka viņš gribēs ko teikt. Rošfor kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, jums ir taisnība. Es izteikšos par savu ziņojumu un izteikšu pāris komentārus par tikko iepazīstināto pētījumu. Varu teikt, ka tā ir ļoti interesanta. Tas ir ļoti interesants pētījums un arī ārkārtīgi noderīgs. Uh, Tātad, ja tas ir kaut kas ļoti interesants un noderīgs, tas jau ir kaut kāds īpašs gadījums. Vēlos īsi paskaidrot kolēģiem, ka šis ir atzinums, kur runa ir par strīdiem, kuru aplūko juridiskā komiteja, kas tur augās ļoti plašā aspektā uz šiem jautājumiem, ne tikai raugoties no patērētāja aizsardzības aspekta. Mēs redzam, ka šie alternatīvie strīdus izšķiršanas uh, pasākumi darbojas arvien labāk saskaņā ar pētījumu. Un mums vajadzētu vēl vairāk veicināt šo sistēmu. To varētu panākt izstrādājot likuma projektus. Un mēs varētu īstenot šīs sistēmas kā vienam no galvenajām vienotā tirgus eh, likumu jomā. Kādām jābūt prioritātēm? To pētījums parādīja ļoti skaidri. Augstākā prioritāte ir jāpiešķir trūkstošo likumu izstrādāšanai, kas pastāv geogrāfiskā sektorālā jomā. Mēs redzam, ka skaitļi ir ļoti dažādi, referents skaitļi ļoti dažādi. Piemēram, Francijā, Francija ir valsts, kur patērēta aizsardzība ir ārkārtīgi spēcīga, taču mēs redzam, ka citās valstīs situācija vēl ir jāuzlabo, lai šīs sistēmas pilnvērtīgi darbotos pilnīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mazliet detalizētāk par šo jautājumu pētījums parāda to, cik ļoti atšķirīgi ir šie gadījumi alternatīviem strīdu risināšanai. Manuprāt, ļoti interesanti tas, ka pirms šī pētījuma nebija plaša mēroga informācija iegūta par šiem jautājumiem, tādēļ būtu nepieciešams vairāk statistikas un cita veida informācija. Mums vajadzētu izstrādāt vienotu Eiropas hartu par šīm alternatīvajām strīdus piešķiršanas sistēmām. Tā nebūtu regula, nebūtu vienota, taču mums būtu vienota pieeja attiecībā uz šīm sistēmām. Vēl mums šajā hartā būtu nepieciešama trīs veidu sadaļas. ir nepieciešamas sadaļas, kuras visi vienkārši saprot, kas izmanto šīs schēmas un par ko visi varētu vienoties. Pirmkārt, šīm schēmām jābūt efektīvām un jānodrošina ātru strīdu izšķiršanu. Tas ir galvenais mērķis šīm schēmām. Tātad ļoti ātra, pragmatiska procedūra. Parasti mēs vienojamies, ka šīm procedūrām jābūt arī taisnīgām, kad tiek izmantot šīs schēmas. Un ja tas tā nebūtu, tad, protams, šīs schēmas nedarbotos, jo šīs schēmas ir alternatīvas procedūras ierastiem tiesu procedūrām, jo, ja tās nebūtu alternatīvas, tad jau cilvēki dotos uz tiesām. Svarīgi šīm schēmām ir piešķirt tādu kā fakultatīvu raksturu. Kā jau teicu, schēmas darbojas ārpus tiesu procedūrām, un mums ir jānodrošina šis brīvprātīguma princips. Ikvienam ir jābūt iespējām vērsties arī tiesā. Tātad šīs procedūras ir alternatīvas. Vēl viens mūsu politiskai grupai, tāpat kā citiem būtisks punkts, ir proporcionalitāte starp procedūru un izmaksām, kas ir svarīgi MVU, un mums to arī vajadzētu ņemt vērā. Nu, tie bija mani sākotnējie komentāri, par kuriem es domāju, mēs esam vienojušies lielākā mērā. Otkārt, ierosinu ziņojumā vienkāršus risinājumus, par kuriem varam diskutēt, par kuriem noteikti visi nav vienas prātis. Taču es domāju, ka mēs varētu vienoties par šiem risinājumiem, jo tie skar ļoti svarīgus jautājumus. Mums ir caurskatāmības jautājums un gada pārskati, kas ir jāpublisko. To jūs arī pieminējāt savā pētījumā un savā ziņojumā. Es varbūt mazliet vilcinos attiecībā uz šiem punktiem. Es nesaku, ka mums ir nepieciešami gada pārskati un kā tie ir jāsagatavo, taču jūs pētījumā teicāt, ka ir ļoti dažādas situācijas. Dažos gadījumos šīs schēmas rāda ar pirkstu uz uzņēmumu, un citos gadījumos situācija ir citādāka. Tad es nezinu, vai mums ir nepieciešami konkrēti gadījumi, lai varētu papildināt mūsu informāciju un labāk lemtu par šiem gadījumiem. Manuprāt, šīm jābūt bezmaksas procedūrām, to pierādīs lielākais gadījumu skaits. Visas iesaistītās personas, arī lielās, lielie uzņēmumi un patērētāja aizsardzības organizācijas uh, vēlas bezmaksas pakalpojumu. Tas arī būtu labākā, labākais process, lai nodrošinātu ātru procedūru, tātad bezmaksas procedūru. Mums nevajadzētu arī iesaistīt izmaksas, kas tādējādi atbaidītu cilvēks izmantot šīs schēmas. Ir, protams, vairāk jautājumu, par kuriem vēl jādiskutē, tādēļ ar nepacietību gaidu manu kolēģu komentārs par, šī, par šo ziņojumu. Viens no tiem ir starpnieku daudzums. Manuprāt, šīm schēmām vajadzētu pārstāvēt personas no uzņēmumiem, kā arī no patērētāja aizsardzības organizācijām. Un ir jānodrošina arī zināms kompetences līmenis. Tie cilvēki, kas pārstāv šīs schēmas, tiem jābūt kompetentiem. Un tad man ir divi priekšlikumi šajā sakarā. Proti, ka šos starpniekus ir jāizglīto, jāapmāca, tas nav ļoti vienkārši īpaši patērot aizsardzības organizācijām, kurš uzskat, ka tad ir pārāk liels laita, laika patēriņš, lai izglītot šos cilvēkus un arī visu to finansētu. Uh, taču tas ir nepieciešams. Turklāt mums ir jānodrošina arī zināms kvalitātes līmenis, izmantojot ISO standārtus. Dažreiz rodas tāds, tāds iespējas, ka starpnieki vēlas tieši uzsvērt bezparteiskuma principu, kas ir pieminēts jūsu pētījumā, un Valis Skundze arī savā ziņojumā piemin neatkarību. Tātad neatkarība ir vēl stiprāks jēdziens nekā bezparteiskums, un tas nozīmē, ka šīs schēmas tiks vēl vairāk attālināts no uzņēmumu ekonomiskās darbības. Tie bija galvenie jautājumi, un, protams, arī pārobežu strīdu izšķiršana ir būtisks aspekts, par ko jārunā. Es jau teicu, ka tas ir ļoti sarežģīti izveidot šādu pārobežu sistēmu, kaut arī pašreizējās nacionālās sistēmas vēl nedarbojas pilnvērtīgi visur. Manuprāt, eh, klasiskajām strīdus risināšanas sistēmām vajadzētu būt daudz atvērtākām attiecībā uz starptautisko kontekstu. Varbūt, ka vajag izveidot eh, vienotu apstrādes punktu. Taču galvenais ir, ka mums nevajadzētu izvairīties no šīm schēmām un noslēgumā ieteikums komisijai. Runājot par šo nosaukumu un šo saīsinājumu ATR, neviens īsti neizprot, kas ar to ir saprotams un varbūt negatīvas reakcijas. Tātad alternatīvu strīdu izšķiršana. Kas tad ir šīs alternatīvais aspekts? Varbūt, ka mums vajadzētu atrast cita veida nosaukumu. Uh, kā starpniecība, mediācija strīdu izšķiršanas gadījumos. Mums tiešām vajadzētu tādu labi saprotamu saīsinājumu. Paldies! Paldies par šo visaptvarošo komentāru. Es esmu arī izlasījis jūsu piezīmes. Nu, ir skaidrs, ka pētījums papildina to, ko jūs pieprasat vai prasat runājot par hartu, mani pārsteidz tas, ko teica Alaverta kungs, ka mums būtu, runājot par likumdošanas instrumentiem, jākoncentrējas uz rezultātu, nevis uz procedūrām. Nu, vismaz tā es ceru, mēs arī strādāsim. Majers kungs, es redzu, ka jūs esat ieradies. Varbūt, ka tagad Vailers kundze varētu kaut ko teikt, un tad pēc tam jūs varētu papildināt. Un tad Foks kungs. Un tad paskatīsimies, varbūt mēs varam beigt diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mūsu viedokļi nav tik atšķirīgi mūsu politiskās grupas un referenta, taču mums ir pāris jautājumi. Šī ADR schēmas, es domāju, to arī pētījums pierādīja, ka tur, kur tās ir zināmas un īstenotas, ir novērojami lieli panākumi. Šīs schēmas ir ļoti efektīvas, finanšu ziņā izdevīgas, un tās darbojas, un tās eh, nodara visām interesētajām pusēm, gan patērētājiem, gan ekonomikas pārstāvjiem. Mans pirmais jautājums, vai jums ir kāda pieredze ar public to business sistēmu? Piemēram, Vācijā mums ir vairāk strīdu izšķiršanas gadījumi ar ekonomikas pārstāvjiem vai amatniekiem, kur tiek dažāda veida gadījumi izšķirti. Tad ne tikai starp patērētāju un uzņēmumu, bet starp valstu un uzņēmumu. Un otro jautājumu jūs ļoti labi atbildējāt, un es īsti nesaprotu, vai mums ir nepieciešams likuma projekts. Ļoti daudz, ar, ko, ar kuriem runāju, izteicās, ka ietvaru priekšlikumu no komisijas būtu pietiekama un ka mums nevajag likumu. Taču mans viedoklis ir atvērts, ja juridiskā komiteja, mūsu komiteja, uh, parlamentā uzskata, ka ir nepieciešams likuma projekts, tad varbūt tas ir liederīgi. Taču piekrīt arī jums, ka ir jābūt pamatojumam un jābūt jau attiecīgiem likumiem dalībvalstīs. Piemēram, tādās valstīs kā Bulgārijā un citur, kur nav šāda sistēma, tad vienkārši Eiropas likums tam nederētu. Trešais jautājums, vai pietiek pašreizējā datu banka? Es vēl neesmu to izpētījis, bet vai šajā datubankā tiešām ir pieejami labas prakses piemēri no dažām dalībvalstīm un vai tieši saistībā ar tiešsaistes jautājumiem ir pietiekama informācija. Nākamais jautājums ir uh, referentam, kur ir minēts, kā tiek ieteikts likumprojekts un vienlaikus vienota Eiropas harta. Un, nu, manuprāt, šie ir pretrunīgi gadījumi. Vienota Eiropas harta ir ļoti augst, augsta līmeņa jēdziens, un ja mums būtu šāda harta, tad vai, vai tā būtu iekļaut šajā likuma projektā, vai arī būtu pastāvīga, tādēļ es īsti nespratu, ko jūs ar to domājat. Runājot par neatkarību un profesionālo kompetenci, šeit es jums piekrītu. Mums ir nepieciešami arī standārti, tam arī piekrītu. Tāpat arī finansiālā neatkarība un bezmaksas piedāvājums patērētājiem, tam arī piekrīt, taču jūs savā ziņojumā sakat, ka tam visam tiešām jābūt bezmaksas. Nu, diez vai tas viss ir bezmaksas pasākums, un tas šeit ir tieši jāuzsver, ka patērētājiem šim pakalpojumam jābūt bezmaksas, taču uh, uzņēmējiem vajadzētu investēt tādu solidaritātes eh, maksājumu. Un, piemēram, mēs nevaram, un varētu būt gadījumā, ka tādās valstīs, kur nav šāda sistēma, piemēram, Bulgārijā, valdība tad nodrošina šos pakalpojumus. Tātad tās personas un institūcijas, kas ir ieinteresētas īstenot šo strīdus izšķiršanas schēmu. Tātad bezmaksas pasākums. Uh, patērētājiem, bet kurš tad galu galā apmaksā šos pakalpojumus. Brīvprātīgu principu to es pilnībā atbalstu, tāpat kā iespēju dažādajos procesa posmos pateikt, ka tagad mēs netiekam tālāk, ka mums nav vienošanās, ka mēs tagad vērsīsimies tiesā. Tam vienmēr jābūt at, at, atstātai iespējai visām iesaistītēm pusēm. Jūs pieminējot uh, zīmolu, Eiropas zīmolu, kvalitātes zīmolu. Manuprāt, tas arī ir kvalitātes standārts, tāpat kā šī kart, harta mums par to vēl ir jāparunā. Un noslēgumā vēlos pievērsties tam, ka Vācijā mums ir ļoti laba sistēma, kas sadarbojas privātā sektora un valsts iestādes, un es negribētu ierobežot šo dažādību Vācijā, jo tā ir pierādījusi savu liederīgumu. Mēs, protams, varam uzlabot kvalitāti, taču taču kopumā nevēlos tikai vienu institūciju. Tas attiec, protams, pārobežu strīdu izšķiršanai tas būtu liederīgi šādi vienots punkts, taču reģionāliem, lokālām iestādēm, manuprāt, šī daudzveidība ir normāla parādība. Un pēdējais jautājums priekšsēdētājiem. Uh, Es domāju, ka ar šo diskusiju mēs nodarbosimies ne tikai līdz pat šām gadu beigām, arī vēlāk varbūt, ka ir iespējams zinātnieku pētījumu pārtulkot vairākās valodās, iespējams pat visu šo pētījumu tekstu vai arī pētījumu kopsavilkumu. Paldies! Ja, danke, Herr Vorsitzender. Um. Lielas paldies, priekšsēdētāji, saka Maiers kungs. Man šobrīd ir jāsteidz uz ļoti svarīgām sarunām, taču man līdzstrādnieki ir šeit un man informēs par sīkajām detaļām. Un pāris punktu, kolēģi. Rošfor kungs, šis ir lielisks ziņojums, šeit ir labi pārstāvētas domas, kuras es tāpat kā iepriekšēju runātāju atbalstu. Pāris komentāri. Šādu schēmu pārzināšana, zināšana par tādu eksistenci ir pats galvenais punkts. Ja par to nav zināšana, tad to nevar izmantot. Tāpat arī Vācijā tā dēvētais small links uh, procedūra nav pazīstama un tiesās tas netiek izmantots, tas netiek vienkārši izmantots informācijas kampaņas, tātad es atbalstu pilnā mērogā. Tāpat arī piekrītu, ka komisijas datu bāze ir pārāk sarežģīta. Mums runa ir par patērētājiem, nevis par jauniem datoru speciālistiem, kuri ar pāris klikšķiem var atrast nepieciešamo informāciju. Mums ir nepieciešams mazāk tīmekļa vietnu, bet daudz vieglāku pieejas punktu. Un tas ir izaicinājums mūsu tehniskajiem speciālistiem ir nepieciešams pārbaudīt, vai šī sistēma ir liederīga vienkāršiem patērētājām, nevis kā tiek nodrošināta informācija par to, kur kas tiek var, ko var, kādu informāciju var atrast. Es kā jurists vienmēr atbalstu to, lai mums ir ļoti skaidrs definīcijas, lai mums savas definīcijas dēļ nebūtu tāda situācija, ka tiesnešiem ir jāskaidro definīcijas. Mums ir jādefinē skaidrāk profesionālās organizācijas, uzņēmumi, vai tie ir mazie un mikro uzņēmumi, ir jāveic šāda detalizācija. Nākamais jautājums, kur pilnībā piekrītu, ir punkts par bezparteiskumu, neatkarību un kompetencēm. Taču šīm kompetencēm jābūt ļoti plašām. Mums ir nepieciešami starpnieki ne ļoti daudzi, ne tikai viens Vācijā, viens Francijā. Mums ir nepieciešami vairāk, un kas tad to finansēs? Vai nu valsts, vai arī uzņēmumu. Un attiecībā uz uzņēmumiem, kas ir ļoti mazi, tur nevar nodrošināt šo finansējumu. Taču liela varbūt varētu. Tātad ir nepieciešama kombinācija starp definīcijām un arī izmaksu un pakalpojumu sniegšanas proporcionalitāti. Runājot par šīm izmaksu sēkšanu, pastāv tāds briesmas, ja kaut kas nemaksā neko, tad tas nav neko vērtīgs vai tiek izmantots ļaunprātīgi. Nu, tas ir vienkārši cilvēcisks īpašības. Piemēram, varbūt, ka var ieviest slieksni 20-50 eiro, kas tiek atmaksāti, ja tika panākt uzvar šajā procesā, līdzīgi kā tiesu procesos. Un šāda procedūra var būt arī ārkārtīgi dārga, ja ir jāpiesauc kādi eksperti, lai starpnieks var, lai varētu saprast attiecīgās tēmas, un lai viņš kompetenti varētu atrasināt attiecīgo strīdu. Daudzās dalībvalstīs princips ir tāds, ja kāds uzvar procesu, tad viņš, viņam nav jāmaksā nekas, ja zaudē, tad tas jāsadz visi izdevumi. Protams, pārņemt šo sistēmu viens pret viens, to mēs nevaram, taču mēs nevaram arī pateikt, ka uzņēmumi sēdz pilnīgi visas izmaksas neatkarībā no šīs procedūras apmēra un attiecīgā gadījuma. Iespējams, ka kāds uzņēmums brīvprātīgi pievienojas šādā procedūrā un, un arī uzvar šajā procedūrā, un tad viņam vēl ir jāsadz visi izdevumi. Nu, es domāju, ka šeit mēs vēl varam apspriest šo punktu, un tas, ka mēs vēl diskutēsim, tas noteikti notiks, un tas ir ļoti svarīgi, un mēs iestājāmies par šo lietu, un tādēļ novēlu visu to labāko arī referentam. Turpināt darbu. Paldies! Right, now... Paldies! Nu, runājot par iespējamiem runātājiem, Foksa kungs, jūs būsiet nākošais, jo esat ēnu referents no konservatīvo grupas, tad Stēlers kundze, Žuvā kungs. Es ceru, ka jūs runāsiet pavisam īsi, jo mums vēl arī ir citi jautājumi darba kārtībā. Un tad ā, pēc Foksa kunga būs Tranta Filides kungs, un tad arī Raptas kundze būs vārds. Nu, skaidrs, ka jo ilgāk jūs runāsiet, jo mazāk laika atliks jūsu ziņojumam. Tagad Foks kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties komisijai par ārkārtīgi interesanto informatīvo prezentāciju. Paldies arī Rašforkungam par izdarīto darbu. Cet centrālā doma par hartu ar vadlīnijām ir pareizā pieeja. Šeit mēs runājam par pragmatisku, efektīvu, ātru sistēmu, kas ir brīvprātīga, un es tam pilnībā piekrītu. Runājot par to, ko teica Mejers kungs par izmaksām. Iespējams, ka jūs novērtējat problēmas par lielām, jo šāda alternatīva sistēma nāks par labu uzņēmējiem, un pieredze Lielbritānijā rāda, ka ka pirmkārt tai jābūt par velti, jo sadāk patērētāji to neizmantos. Un diez vai būs tā, ka sistēma pārpludinās kaut kādu nenozīmīgi cilvēka nenozīmīgas sūdzības. Ja tas attīstīsies piecu gadu laikā, tad daudzi cilvēki izmantos šo te alternatīvo sistēmu, nevis tiesu sistēmu, un tas nāks par labu visiem tā vietā, lai ieviestu kaut kādas uh, maksas, kas apturētu sistēmas attīstību, tad vismaz sākumā šai sistēmai jābūt par velti patērētājiem, savādāk viņi to neizmantos. Es nepiekrītu Rošforu kungam attiecībā uz trešo punktu viņa atzinumā. Tur tiek runāts par efektīvu kolektīvās prasības sistēmu, viņš zina, ka es tur viņam nepiekrītu un diez vai mēs tur panāksim vienošanos. Mums vienkārši ir atšķirīgi viedokļi, bet nu par to runāsim vēlāk. Sekretariātam, vai jūs varētu trešā punkta tulkojumu angliski pārskatīt, jo angliskā versija ir bezjēdzīga, kādam būtu jāizlasa tas. Jo, ja jūs to skaļi izlasīsiet, tad nesapratīsiet nekur sākums, nekur beigas tur ir. Es piekrītu Rošforu kungam par to, ka nacionālās sistēmas ir jākoordinē saistībā ar transnacionāliem strīdiem bet diez vai mums vajadzētu izveidot vēl vienu Eiropas Savienības iestādi, lai pārskatītu, uzraudzītu šo sistēmu, jo esošai sistēmai jābūt pēc iespējas vieglākai un varbūt, ka varētu izmantot šeit kādu mājaslapu dažādās valodās, lai izvairītos no birokrātijas. Sistēmas publicitātei arī jābūt proporcionālai. Jā, protams, patērētājiem par to jāzina, bet nevajadzētu uzlikt pārlieku lielu slogu maziem vidējiem uzņēmumiem, runājot, eh, piemēram, saistībā, runājot par pārāk lielām izmaksām. Es zinu, ka laika nav daudz, tāpēc paldies Rošvaru kungam par izdarīto darbu. Paldies, saka Foksa kungam, priekšsēdētājs. Jūs no sākuma teicāt, ka prezentācija ir no komisijas, bet es gribēju labot, ka to ir uh, sagatavojuši konsultanti. Es gribēju, lai tad viņiem arī paldies ir. Tagad uh, eh, Tranta Filidis kungs. Θέλω να ευχαριστήσω και τους μελετητές για την παρουσίαση της μελέτης, αλλά και τον συνάδελφο τον Ροσφού. Paldies par sagatavoto prezentāciju konsultantiem, paldies arī referentam. Mēs uzskatām, ka šie alternatīvie mehānismi ir svarīgs instruments patērētāju aizsardzībai. Protams, ir grūti patērētājam tikt galā ar visām šīm atšķirīgajām Eiropas sistēmām, tāpēc mums vajadzētu tādu modeli alternatīvai strīdu izšķiršanai. Mums būtu vairāk jāveicina informācijas izplatība par šādām sistēmām, jo tās netiek bieži izmantotas. Mums būtu jānodrošina, ka ir iespēja arī kolektīvam pieteikumam. Un patērētājiem būtu jāspēj atrisināt šie strīdi ar uzņēmumiem par salīdzinoši mazām izmaksām. Tādējādi tiktu palielināts arī pieprasījums pēc dažādiem produktiem tiešsaistē un parastajā režīmā joprojām ir grūtības ar piekļuvi šādam mehānismam, un patērētāji uzskata, ka šī esošā sistēma viņus neapmierina. Mums ir jānodrošina, ka komisija dara vairāk, lai aizsargātu Eiropas patērētājus, izmantojot šādu sistēmu. Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Varbūt tagad īsumā varētu Stailers eh, kundze, tad Žuvana kungs, tad Raptī kundze, un tad eh, varbūt Stailers kundze tagad lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī ziņojuma sagatavotājam, referentam un arī mūsu konsultantiem. Runāšu pavisam īsi piemēram, Vēlers kundze teica, ka Bulgārijā ir nulle šādu procedūru, savā, bet Vācijā 203. Tas ir interesanti. Piemēram, runājot par lielām schēmām, mums ir uh, Lielbritānijas finanšu ombuds, kur ir vairāk kā 163 tūkstoši gadījumu, Vācijā ir federālās uzraudzības iestādes un tā tālāk, bet ja paskatāmies uz to, kā šīs schēmas strādā, ir grūti salīdzināt dažādas jurisdikcijas, bet to būtu interesanti redzēt. Es gribēju jautāt jums, kādas ir tās trīs galvenās tēmas vai aspekti, kur galvenokārt tiek izmantot šī alternatīvā metode. Piemēram, jūs pieminējāt Lielbritānijas finanšu ombutu, kā piemēram PayPal šeit ir iesaistījies, tas varētu būt ļoti noderīgs piemērs, lai parādītu, kādas varētu būt šīs pārobežu aktivitātes. Runājot par piekļuvi tiesu sistēmai vai tiesībām uz taisnu tiesu, nu, protams, tik pieminēts jau izmaksu jautājums un tā tālāk, bet ir skaidrs, ka mums nevajadzētu diskriminēt noteikti sabiedrības slāņus, eh, runājot par piekļuvi tiesām un taisnīgai strīdu risināšanai. Paldies! Priekšētā kungs. Šī strīdu izšķiršanas schēma ir ļoti ātra procedūra, daudz lētāka, un mums rodas tāda iespēja, ka mēs vairs nepievēršamies tādam sadalījumam kā zaudētājs un uzvarētājs. Tādēļ mēs visi varētu atbalstīt šo schēmu. Man ir pieci īsi jautājumi Rošvar kungām. Pirmkārt, es nesaprotu, vai nu mēs vēlamies šo likumu vai hartu. Un kā vispār radies šāds priekšlikums? Otrs jautājums - kvalitātes zīmols, kā mēs to varam kontrolēt, kā mēs varam to vienot, ņemot vērā šo procedūru dažādību. Trešais jautājums - sasaistas starp strīdu izšķiršanas schēmām un kolektīvo tiesisko aizsardzību. Mm, tātad kolektīvai tiesiskai aizsardzībai būtu jābūt pēdējiem punktam. Un tā nav novietojama vienā līmenī ar strīdu izšķiršanas schēmu. Mums ir jāparāda, ka šī mediācijas procedūra ir ārkārtīgi svarīga, un, un tad var izmantot, tikai pēc tam var izmantot citas procedūras. Tad jautājums par uzņēmumu dalību. Uzņēmumiem ir jāinformē patērētāji par šādu iespēju izšķirt strīdus. To nedrīkst atstāt tikai tirniecības kameru vai politiķu rokās. Un pēdējais komentārs piekrīt tiem kolēģiem, kas uzskata, ka šiem pakalpojumiem jābūt bezmaksas, lai šīs sistēmas tiek labāk izmantotas. Tām tiešām jābūt bezmaksas. Mrs. Rapti. Rapti kundze lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί νόμιζα ότι. Priekšsēdētājs lūdzu iespēju izteikties, jo uzskatīju, ka vai domāju, ka par abiem ziņojumiem runās kopā. Varbūt tāpēc es tagad uh, nerunāšu, jo man būs iespēja izteikties runājot par savu ziņojumu. Kā jums liekas, priekšsēdētāji? Nē, mums būs atsevišķa diskusija par jūsu ziņojumu. Uh, jo mums bija pētījums par šo alternatīvo schēmu, un par to mēs runāsim kopā ar Rošforu kunga ziņojumu. Nē, nu tad es turpināšu, saka Raptī kundze. Nu, tas, ko es gribēju teikt, šāds alternatīvs eh, strīdu risināšanas mehānisms un kolektīvais pieteikums iet roku rokā. Uh, Tieši tāpēc es domāju, ka mēs varētu runāt par abiem ziņojumiem kopā. Bet tas, ko jūs sakat, ir skaidri e, vai pareizi, jo mums vajadzētu tomēr šos jautājumus nodalīt. Es tikko esmu ieradusies no uzklausīšanas par kolektīvo pieteikumu, un tur tika runāts par abiem šiem jautājumiem kā savstarpēji saistītiem. Žvāna kungs jau pieminēja to, cik tālu vai cik lielā mērā mēs varam izmantot alternatīvo strīdu izšķiršanas mehānismu saistībā ar kolektīvo pieteikumu. Par to tika runāts arī uzklausīšanā. Es uzskatu, ka brīva piekļuva alternatīvam mehānismam ir noderīga. Tomēr Majersa kungs arī teica ko interesantu. Ja cilvēki kaut ko var dabūt par velti, tad viņi novērtē šo lietu kā mazāk vērtīgu. Jā, varbūt bezmaksas mehānisms būs noderīgs uh, patērētājiem, paši tiem, kam varbūt finansiāli neiet tik spīdoši. Alternatīvais strīdu izšķiršanas mehānisms ir noderīgs, bet es uzskatu, ka, lai mēs atbalstītu šādu mehānismu, mums ir jāievieš kolektīvā pieteikuma iespēja. Es redzu, ka priekšstādētājs jau tā kā dīdās, tāpēc vairāk neko neteikšu un turpināšu runāt par savu ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Russo kundzei vārds tagad varbūt eh, pavisam īsi, jo laika nav daudz. Un tad Araverti kungam vārds. Un tad Rošforu kungam. Russo kundze lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. I will be short eh, because. Paldies, izteikšos īsi, jo mums ir ļoti maz laika. Es arī gribu pateikties Albert kungam par pre ziņojumu prezentāciju. Uh, Tas attiecas uz darbu, ko veica Sanko ģenerāla direktorāts jau pagājušajā gadā. Mēs li ļoti lielā mērā atbalstam šī ziņojuma secinājumus, proti par to, ka, kā ir atspoguļot Eiropas tiesiskā instrumenta nepieciešamība un arī pārobežo ASI nepieciešamība. Es tagad pievērsīšos Rošoru kungam. Vēlos pateikties Rošvar kungam par paveikto darbu un paustajiem priekšlikumiem. Manuprāt, šis ziņojuma priekšlikums atbilst arī komisijas sagatavotajam darbam. Tātad es apstiprinu to, ka mums ir nodoms izgatavot direktīvas priekšlikumu, un mēs arī pārdomājam nosaukumu šīm strīdus izšķiršanas schēmām. Mums ir nepieciešams arī juridiski atzīts nosaukums. Un mēs ņēmām vērā šo punktu. Šis direktīvas projekts balstīsies uz uh, sistēmām, kuras jau pastāv dalībvalstīs. Jau daudzkārt tika teikts, ka mēs uh, neatteiksimies no jau esošajām sistēmām. Uh, dalībvalstīs, bet mēs aizpildīsim trūkstošos punktus. Tad mēs ņemsim vērā šo teritoriālo un sektorālo principu. Mēs pilnībā piekrītam arī pārējiem referenta priekšlikumiem. Runājot par hartu ar pamatprincipu iekļaušanu šīm sistēmām, Mēs uzskatām, ka tas varētu būt papildinājums tiesiskajam instrumentam, kurā būtu minētas eh, detaļas par eh, šo schēmu pamatprincipiem, kas tiešām nevar būt, kas nevar būt iekļautas pamata tekstā, likuma tekstā. Runājot par eh, bezmaksas pakalpojumu patērētājiem. Šeit mēs uzklausījām attiecīgo kolēģu viedokli, un arī mēs uzskatām, ka, ka patērētājiem šis pakalpojums jānodrošina bez maksas, taču ir jāņem vērā pamatprincips, ka patērētājiem ir jāsadz zināms izmaksas, varbūt simboliska summa, taču lai patērētājs pilnībā tiek iesaistīts šajā schēmā. runāt par pārējiem jautājumiem. Rošvar kungs ziņojumā mēs uzskatām, ka šīm schēmām vajadzētu tikai risināt strīdus starp patērētājiem un uzņēmumiem. Runājot par tiešaistas formām un pārobežu aspektu, mēs piekrītam, ka ir jāizveido platforma internetā. Un tas, ko teica Foksa kungs, ka mums nevajadzētu izveidot jaunu struktūru Eiropā, kas pārņem jau esošos sistēmas dalībvalstīs, mums ir nepieciešama tiešaistes platforma, lai atrisinātu strīdus tiešaistē pārobežu strīdiem. Tāda veida platforma kas nodrošinātu tādu kā savienojumu starp nacionālajām strīdus, alternatīvām strīdus risināšanas sistēmām. Tas būtu tāds kā apvienojums starp jau esošajām sistēmām. Tātad būtu vienots kontaktpunkts patērētājiem, kur patērētājs varētu iesniegt savu prasību un tikt novadīts tālāk attiecīgās valsts schēmai. Komisijai ir nodoms izstrādāt regulas priekšlikumu izve, šai, tiešais platformas izveidēji un vienlaikus arī direktīvas priekšlikumu šo schēmu izveidēji protams, ļoti svarīgs jautājums ir arī apmācības jautājums. Ir nepieciešama norma, kas nodrošina patērētāju informēšanu. Mums ir komisijas datubāze, taču ir nepieciešams cits instruments, kas daudz spēcīgāk vēršās pie patērētāju. Mūsu datubāze ir tikai tāds kā schēmu uzskaitījums, kas pastāv Eiropas Savienībā. Un noslēgumā par kvalitātes zīmolu, nu, manuprāt, tā ir laba ideja, par to mēs pārdomāsim. Un runāt par kolektīvajām prasībām, to, ko teica Foksa, Živā kundze, Raptī kundze, es par to vēl izteikšies turpmākajās diskusijās. Paldies! Thank you, thank you Paldies ka izklāstījāt jautājumus, pie kuriem jūs šobrīd strādājat, un mēs skaidrs saskatām strateģisko nozīmīgumu. Protams, tas ir atzinums tie, tiesisko jautājumu komitejai, bet uh, šī komiteja ir piekritus, ka šie jautājumi ir arī mūsu atbildība. Mums ir ļoti maz laika. Vai jums ir kādi jautājumi, uz kuriem vēlaties atbildēt pirms referenta? Jā, es gribētu tikai īsi komentēt par jautājumiem, par kuriem mums ir kāda informācija. Pirmais jautājums par to, vai mēs esam analizējuši valsts un privātās sistēmas. Nē, tas nebija mūsu, uzvedum, mūsu uzdevums. Otrs par komisijas datu bāzi. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi patreizējā situācijā eh, ir ekspertu datu bāze. Tā tad jautājums ir par to, vai centralizētā tīmekļa vietā šo varētu risināt šādu informācijas izplatīšanu. Uh, Jautājums par standartiem un kompetencēm. Kad mēs veicām pētījumu 2009. gadā un tagad, jautājums par ombuda kompetenci patiesībā nav jautājums. Ir esoši pastāvoši mehānismi, kas izskatās tīri labi darbojas. Ir noteikti standarti arī komisijas rekomendācijās Un es domāju, ka galvenais ir jautājums par to, ka šie standarti nav pra, eh, tādi praktiski un šie standarti ir ļoti, ļoti abstrakti un neievieš konkrētību, un tāpēc būtu noderīgi šādas praktiskās vadlīnijas, kas palīdzētu ASI schēmām, bet jautājumu par apmācību kompetenci šķiet, ka arī uzņēmumi nav satraukšies par šiem jautājumiem. Tad vēl bija jautājums par izmaksām. Un acīm redzot, ir vairāk veidu, kā to risināt. Visiem variantiem sev plusi un mīnusi, kamēr vien šīs, eh, tas nodrošina, ka sistēma ir ilgspējīga. Uh, Tas ir tas, uz ko gribēju atbildēt. Varbūt vēl noslēdzošais komentārs, jo jūs teicāt, ka mēs saskatījām nepieciešamību izstrādāt šādu tiesību instrumentu. Pirmai, pirmais jautājums. Vai ir īstenošanas piemērošanas problēmas? Jā, pastāv, vai ASI ir noderīgs instruments? Jā, noteikti. Un trešais jautājums, vai ASI attīstīsies patstāvīgi, lai patērētāji varētu atrast iespēju vērsties pie ASI schēmām citās dalību valstīs. Nu, balstoties uz pēdējo desmit gadu pieredzi, mēs varam teikt, ka tas tā notiek tikai tad, ja ir pastāv attiecīgie tiesība akti. Paldies Rašfor kungam. Vārdu došu tagad. Priekšsēdētāj kungs izteikšu ļoti īsti trīs komentārus vēlos pateikties ēnu referentiem un kolēģiem, kuri izteicās ļoti konstruktīvi šajā diskusijā. Mēs ņemsim vērā jūsu viedokļus. Ļoti skaidri izcēlās trīs jautājumi - izmaksu jautājums, tad direktīva vai harta un kolektīvās prasības. Runāt par izmaksām. Piekrītu Foksa kunga teiktajam. Bezmaksas nozīmē to, ka jābūt arī efektīgumam jānodrošina. Un galvenā priekšrocība šiem schēmām ir tas, ka patērētam nav jāvērš tiesā. Piemēram, Francijā, ja jums sīk strīda gadījumā jādodas uz tiesu, tad tas ir bezmaksas pasākums, taču, jo jūs izmantojat šo schēmu, kaut gan tiesa piedāvā bezmaksas pakalpojumu. Un ja šī schēma iz, tomēr piemēros uh, sīkāks vai nelielas summas, tad uh, cilvēki versīsies tiesā. Tātad, ja mēs iev ieviesīsim maksas, kā maksas pakalpojumu šos schēmas, tad cilvēki versīsies tiesā. Runājot par hartu vai direktīvu, es atbalstītu direktīvu, ir dažādi viedokļi, taču nesaskatu šeit pretrunu, ja vēlos arī hartu. Harta ļoti labi darbojas attiecībā uz mediatoriem, kur arī labprāt izmanto šādu vārdu harta, un komisijas pārstāvi minēja, ka šī sistēma daudz labāk paskaidro attiecīgos gadījumus. Un trešais komentārs par kolektīvajām prasībām, par ko mēs arī vēlāk diskutēsim, bieži vien ir tā, ka šī, šajā schēma gadījumā runa ir par individuālajām prasībām, nevis par kolektīvām prasībām, jo tas ir kolektīvās prasības, un šīs ir divas dažādas jomas. Individuālās prasības ir tās, kurām tiek piešķirts prioritāti šajās schēmās, nevis kolektīvajām prasībām. Un mēs nevēlamies arī šo schēmu izveidot kā tādu tanku, kas karos pret kolektīvām prasībām. Un mēs nevaram arī aizliegt šis kolektīvo prasību iesniegšanu, izskatīšanu, taču es pilnībā piekrītu Žvāna kunga teiktajam, ka kolektīvās prasības ir tas galīgais līdzeklis, jā, strīdu nevar izšķirt alternatīvā strīdu izšķiršanas gadījumā, taču nevajag sajaukt šīs lietas. Paldies! Paldies! Mums ir bijusi ļoti laba viedokļa apmaiņa ar prezentāciju, arī vērtīgi komentāri. Rašfor kungs eh, grozījuma iesniegšanas termiņš 19. jūlijas apspriedīs 131. augustā un pēc tam šīs atzinums nodos ties, nod, tiks nodots tiesisko jautājumu komitejai. Mēs, diemžēl, kavējam šobrīd atbilstoši mūsu darba kārtībai. Gribu pateikties arī vēlreiz konsultantiem par ļoti labo ziņojumu, un es zinu, ka varēsim uzdot jums jautājumus. Diemžēl nebija laika šodien, bet sarunu turpināsim. Paldies jums par darbu! Es domāju, mēs varam atvēlēt 20 minūtes raptī kundzes lietai. Mums noteikti būs vairāk laika pēc brīvdienām. Žvankungs, Kreutzmann kungs. Svensons kundze arī nav šeit. Es domāju, ka mums jābeidz šis jautājums līdz 12. jo vēl ir prezentācija par ietekmes novērtējumu par kredītlīgumiem. Mums varbūt nebūs plašas diskusijas par šo jautājumu, bet vismaz prezentācija mums jānoklausās. Tāpēc es būšu bargs. Traptī kundze, jo ilgāk jūs uh, prezentēsiet savu atzinumu, savu ziņojumu, jo mazāk laika paliks ēnu referentiem. Bet nu šobrīd došu vārdu Raptī kundzei, lai jūs uh, prezentētu savu ziņojumu projektu. Priekšētāji sapratu, runāšu pēc iespējas īsāk. Vispirms vēlos piekri, teikt, ka es pilnībā piekrītu noslēdzošajam komentāram Rašor kunga komentārā. Un otrkārt, esošā struktūra Eiropas Savienībā faktiski nozīmē, ka patērētāji un mazie vidēji uzņēmumi cieš zaudējumus un nesaņem pienākošos kompensāciju. Treškārt, būtu laba doma, ja komisija varētu sagatavot likumdošanas iniciatīvu. Ceturtkārt, es tiešām gribētu uzsvērt to, ka mums ir visu, visos iespējamos gadījumos jāveicina ātra, saulēcīga strīdu atrisināšana. Un lietas iesniegšanai tiesā tam jābūt pēdējam izmantojamajam resursam. Un visbeidzot gribētu teikt, ka es atbalstu to, ka mēs atzīstam tiesas lomu, pieņemot lēmumu par to, vai sūdzība ir pieņemama izskatīšanai. Arī pārstāvniecība tas ir jautājums, kas jālēmj tiesai un patērētāja aizsardzība. Un ir divi aspekti, kurus es eh, dzirdēju pieminam arī uzklausīšanā, kurā tikko piedalījos par šo kolektīvo uh, pieteikumu. Viss tika pateikts ļoti skaidri. Proti, ka mēs visi gribam nodrošināt to, ka mm, neuzsākam, neieviešam tādas sistēmas, kādas pastāv Savienotajās valstīs. Un visi politiskie spēki un komisija atklāti runā par to. Komisija neradīja iespaidu, ka um, nodomi ir pilnīgi skaidri. Protams, runājot ar Dalīkungu, ar Moniju kundzi. Redingas kundzei tomēr ir pieder galvārds. Tātad secinājums bija tāds, ka līdz gada beigām tiks sagatavots paziņojums. Tiks sagatavots šāds paziņojums. Bet es domāju, ka diskusijai būtu noderīgi, ja es nolasītu priekšlikumu, ko izteica Eiropas tieslietu fóruma pārstāvis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 Paldies, tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies Raptīkundzei par ļoti skaidro prezentāciju un arī par šo pēdējo komentāru, kas bija ļoti interesants. Un tad versīšos pie ēnu referentiem šādā secībā. Priekšsēdētāji, Raptīkundze, ja mēs atbalstam Eiropas sistēmu, iemesls ir patērētāji, bet mums ir jāaizstāv arī uzņēmumi. Eiropas Savienībā ir uh, virkne dalību valstu, kas pieņēmušas tiesību aktus par kolektīvo pieteikumu. Un kas var apdraudēt visu šo sistēmu, ko jūs aprakstījāt? Tāpēc mēs gribam eh, izvairīties no šādas te vislabēlīgākās tiesas meklēšanas. Runājot par jūsu pieminētajiem aspektiem, es domāju, ka jūsu ziņojuma projekts, eh, projektā būtu jākoncentrē uzmanību uz patērētājiem, bet jūs runājat arī par pilsoņiem. Vai ir kādas neskaidrības, vai jūs tā gribat nošķirt, ka jūs runājat par patērētājiem, par pilsoņiem? Uh, Patiesībā trijos punktos jūs runājat par attiecībām starp uh, uzņēmumiem un profesionāļiem, kā cietušajiem. Tad jautājums, vai jūs ietveriet arī firmas runājot par kolektīvo pieteikumu? Tad uh, šis pamat jautājums par iesaistīšanos, neiesaistīšanos, opting in, opting out. Uh, Ja analizējam Amerikas piemēru, ja vēlaties izvairīties no savu tiesību aizskāruma, tad eh, mums ir jāizvēlas opting-in iespēja. Runājot par finansējumu, protams, tas ir izšķiroši jautājums trešās personas finansējums ir uh, vērtēts kā viena no neatbilstošas izmantošanas iespējām. Ja nozare organizē šos kolektīvos pieteikumus, tad viņi darbojas it kā neatkarīgi. Tad vēl jautājums, ko cenšos risināt ar grozniekiem grozījumiem. Tad princips, ka maksās zaudētājs. Uh, jautājums par to, kā tiek atzīts patērētāju asociāciju pārstāvniecība. ir jāpastiprina mediācijas loma kolektīvais pietiekums, tam ir jābūt pēdējai iespējai, kad ir, uh, arī ne, kad ir neizdevusies arī mediācija. Tad es vēl ievēroju to, ka jūs runājat par uh, Šāda veida zaudējumus mēs nevaram pieņemt Eiropā. Es, protams, iesniegšu savus grozījumus, un mums ir jāturpina kopā strādāt pie šī jautājuma. Kreuzman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā varu piekrist visam tam, ko teica iepriekšējais runātājs par šīm problēmām, un to nevēlos atkārtot, eh, Raptīkuns teica, ka patērētēm jāsņem tas, ko viņiem vajadzētu saņemt, un, nu, tas nenotiek realitātē. Mums ir dalībvalsts, kur ir šīs kolektīvās prasības, un ir dalībvalsts, kur nav tādas. Un runājot, agrākās diskusijās mēs sapratām, ka ir ļoti grūti dažādās uh, tiesību kultūras apvienot vienā. Uh, Vēlos pieminēt Vācijas piemēru. Mums ir ļoti augsta līmeņa individuālo strīdu izšķiršanas kultūra. Ir 22 tūkstoši, tātad 19% 2009. gadā strīdu tika civilietās izšķirti procesi. Un bija arī gadījumi, kas nebija tik dārgi. Tātad visā valstī pilsoņiem ir iespēja izmantot savas iespējas, un šeit nevēlos izslēgt šīs alternatīvās iespējas. Ja mēs atveram šo Pandoras lādi, tad situācija kļūst daudz sarežģītāka. Mēs noteikti nu, iesniegsim, ar to, ka mēs iesniedzam daudz eh, grozījumu priekšlikumus, mēs neatrisinām problēmu. Jūs, ko, komitei, komentējāt arī komisiju, ka šīm sistēmām jābūt saskaņotām ar nacionālajām sistēmām, tad mēs cenšamies izveidot tādu veidojumu, kas ir saskaņots ar nacionālajām tiesību sistēmām. Manuprāt, šeit mums piedzīvosim neveiks, jo mums ir dažādas struktūras un arī uzklausot, man liekas, ka Itāliju uzklausot, mēs teicām, pirms uh, notiek, tiek iesniegta prasība uh, tiesā ir jāveic alternatīvā strīdus izšķiršana, tad tāds kā solis pirms tiek iesniegts prasības tirgu. Nezinu, vai Eiropiski mums šādu sistēmu vajadzētu ieviest. Es nedomāju, ka tas būs iespējams. Jūs arī tam nepiekrītat. Es zinu, ka Britiem, kuriem ir šāda procedūra, viņi nevēlas atgriezties, piemēram, pie Vācijas sistēmas. Jā, Harbar kungs māja ir galvu, tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu lietas atstāt tā, kā tās ir. Mums ir jāceņš pārobežu ietvarā sniegt vairāk iespēju cilvēkiem un atstāt viņiem arī jau esošās tiesību sistēmas, un tādēļ vēlos arī piekrist iepriekšējiem runātājiem. Paldies! Paldies, Foks kungs! Jums arī ir viedoklis par šiem jautājumiem. Jā, paldies priekšsētāji. Paldies Raptī kundzei par paveikto darbu pie šī atzinuma. Jūs un kolēģi jau zināt, ka es domāju, ka komisijas priekšlikums ir kļūda. Es baidos, ka mēs atgriezīsimies uz tā paša ceļa, kā jau notika ar patērētāju tiesību direktīvu, proti process vilksies gadiem, nevarēs panākt vienošanos ar padomu un komisiju. Un mans labākais ieteikums būtu atteikties no šīs šobrīd. Tas nedarbosies, mēs patērēsim tikai darbu un laiku un pēc trīs gadiem nonāksim pie kompromisa, kas patiesībā neapmierinās nevienu. Tāpēc mums vajadzētu no šī jautājuma atteikties. Bet tā kā jūs šobrīd neatteiksieties no šī jautājuma risinājuma, varbūt varētu dot jums padomu. Proti savā jūsu atzinumā skatījos 9. līdz 12. punktu. Piekritu visam, ko jūs tur pasakat, bet diemžēl man jāsaka, ka ja izveidojat sistēmu, Eiropas, kolekti, Eiropas kolektīvā pieteikuma sistēmu, tad uh, pastāv risks, ka tiks izveidota sistēma, kad uh, organizācijas uh, vēlēsies tiesvedību, pat vislabāk strukturētā labdarība, kas uh, vērsta uz patērētāju tiesību aizsardzību, sāks darboties kā birokrātiska organizācija un augs, un tas nav tas, kas mums nepieciešams. Tāpēc varbūt jūs varētu izklāstīt kopējos principus, saskaņā ar kuriem būtu jāstādā dalību valstīm. Apvienotajā karalistē mums ir grupa, grupas tiesvedības rīkojumi, Ja jūs varētu nedaudz sašarināt savu atzinumu, aptvērumu, pasakot, ka katrā dalība valstī ir jābūt sistēmai, bet katra dalība valsts varētu izstrādāt šo sistēmu pati, ievērojot savas tiesiskās sistēmas tradīcijas, tad iespējams, ka jūs darbs būtu noderīgāks. Bet, ja kas ambiciozāks, tas radīs tikai problēmas. Paldies! Paldies, Foks kungs! Ja mums ir vēl daži runātāji pieteikušies. Gans kods vai. Vailers kundze saka, ka viņi izteiksies ļoti īsi, jo šī diskusija nav jauna. Mēs zinām, ka vienmēr tiek izteikti vieni tie paši argumenti par un pret, un manuprāt, tagad ir pienācis mirklis vismaz pēc 5-8 gadu diskusijas par šo politisko jautājumu, un noslēgumā vēl gribu teikt, ka politiskā un ekonomiskā kultūra Eiropā tiešām arvien vairāk spielīdzinās. Ir lietas, ko mēs pārņemam no daudzām citām valstīm, esam pārņēmuši daudz no Skandināvijām, runājot par antidiskrimināciju un vienlīdzību, kas Spānijā nemaz nebija zināms. Tātad mēs pielāgojamies, taču viens ir skaidrs, mums neko nevajag pārņemt no Amerikas, jo ir ļoti daudzas lietas, ko mums nevajadzētu pārņemt no Amerikas un nesam to darījuši. Tad šajā gadījumā, kolektīvās pieteikuma gadījumā, tā kā jūs esat pret zināmām lietām, es domāju, int, savu interesu dēļ, šeit tiek iesaistīts šis elements, ka mēs pārņemam kaut ko no Amerikas. Mums nav jāņem par piemēru Ameriku, mums ir pašiem savi piemēri. Right. Uh... Labi. Citu runātāji nav pieteikušies, un tad uzklausīsim tos, kas ir pieteikušies, un atgriezīsimies pie referents. Paldies, priekšsēdētāji. Dalī, jau, komisārs Dalī jau runāja par šiem jautājumiem. Un tika teikts, ka komisija šobrīd izskata konsultāciju procedūras rezultātus nevaram sniegt vēl atbildes uz šiem jautājumiem. Komisija sagatavos paziņojumu līdz gada beigām, lai izklāstītu, kāds varētu būt turpmākais šīs dokumentācijas liktenis. Gribu pateikties Raptīkundzei par ziņojumu, par paveikto darbu, lai censtos atrast kādu konkrētu risinājumu. Kas attiecas uz pārējiem komentāriem, es gribētu teikt, ka viss, ko darīsim komisijas līmenī, tiks balstīts uz nepieciešamību izvairīties no ļaunprātīgas sistēmas izmantošanu, lai izvairītos no tādām situācijām, kas ir radusies Savienotajās valstīs. Krosman kungs, Foks kungs, ko teica, kā jau norādīts mūsu apspriešanās procedūrā, viss, ko komisija darīs, tiks darīts ievērojot dalību valstu tiesiskās sistēmas. Tas ir tas, kas notiek Eiropas Savienības līmenī. Mēs ievērojām, dali, ievērojam dalību valstu tiesiskās sistēmas. Mēs arī turpināsim sekot šim darbam. Uh, un uh, atgriezīsimies uh, pirms gada beigām ar sagatavoto paziņojumu, kas te tiks iespējams tiks pieņemts pēc tam, kad tiks apstiprināts Eiropas parlamenta pašinsīvs ziņojums. Paldies, Rusau kundze. Raptī kundze, vai jums ir kādi noslēguma komentāri? Jā, paldies priekšsētā. Ko gan es varu teikt? Kur man sākt? Man ir jautājums. Jūs jau ilgi šeit esat strādājuši. Mana pieredze ir mazāka. Es tagad īsti nesaprotu savu lomu, vai es kā Robins Huds tagad mežā. Es tagad domāju par Fokskunga komentāru. Viņš pilnīgi skaidri pateica no paša sākuma, Viņš ir tas, kas ir pateicis, ka kolektīvais pieteikums ne, paldies, Žvankungs. Viņš bija sniedzis zināmas cerības, tāpat kā Kreuzmankungs. Tomēr šodien viņu nostāja bija pavisam citam. Man jābūt atklātai Mani tiešām ļoti satrauc šis izteiktais viedoklis. Uh, man ļoti, es esmu ļoti satraukta par šī atzinuma sagatavošanu. Es kā arī kā persona tik viegli nepadodos. Kas attiec uz šo atzinumu, kas uh, ir tāds ļoti viegls it kā atzinums, bet šai nonāktu pie šī rezultāta. Uh, man eh, bija nepieciešams eh, iziet uz kompromisiem gan pašai sev, gan daudzām citām iesaistītajām pusēm. Un tāpēc es gribētu, lai jūs to atcerētos. Šī ziņojuma jeb atzinums sagatavošanas laikā es gribēju atkla, atstāt jautājumus atklātus apspriešanai, atvērtus diskusijām, jo tad, ja kāds jautājums tiek ilgstoši apspriests, kāds ir šajā gadījumā, tad kādā brīdī situācija noskaidrojas. Varbūt es esmu pārāk ambicioza, varbūt es esmu vienkārši sapņotāja. Bet es domāju, ka šis ir tikai pirmais posms, un tāpēc, Žvankungs, es nepieminēju optinu un optaut iespējas ar nolūku, jo es negribēju tā skaidri pateikt, ko es, e, es vēlos, jo tad jau nebūtu vairāk vietas diskusijām. Es esmu atvērta, es gribu uzklausīt priekšlikumus, finansēšana, es te tikai izklāstu dažas idejas un uh, pieturos pie principa, ka zaudētājs maksā, bet es esmu gatava arī iesaistīties diskusijās par patērētājiem. Patērētājs vai pilsonis uh, Protams, ka ik viens pilsonis arī patērētājs. Un šeit ir trīs elementi, jo šeit jūs eh, runājāt arī par, ierosināt jautājumu arī par uzņēmumiem. Piemēram, Grieķijā mūsu ekonomikas galvenā sastāvdaļa ir mazie vidēji uzņēmumi. Un tāpēc, protams, es domāju par viņiem. Eiropā tieši tāda pati situācija. Mazie vidēji uzņēmumi spēlē ļoti svarīgu lomu. Mazie vidējie uzņēmumi, domzīme, patērētāji, jo viņi ir arī patērētāji attiecībā pret lielajiem uzņēmumiem. Kad mēs runājam par patērētāju, tad mēs it kā neatzīstam viņu nevainīgumu, kad viņi kaut ko nopērk. Piemēram, jūs noliegādājaties mobilo telefonu un mm, Varbūt, ka, ka kāds, kas būs iegādājies šo telefonu, pēc tam kaut ko nodarīs tam un iesūdzēs tiesā Nokia uzņēmumu, bet nu, tā nav tā attieksme, kas būtu atzinīgi vērtējumi. Ir uzņēmumi, kuros strādā tūkstošiem darbinieku, un es negribu, lai šie lielie uzņēmumi ciestu zaudējumus, jo ja samazināsies viņu pēļņi, ja viņi nevarēs darboties, cilvēki paliks bez darba. Iespējams, ka es eh, šeit izmantoju tādus ļoti ekstremālus gadījumus un piemērus, lai paskaidrotu savu viedokli, bet es gribu jūs pārliecināt, ka es tiešām esmu atvērta, lai mēs panāktu šeit vienošanos, vienprātību. Es gribu, lai mēs at... nonākam pie laba, vienprātīga res... rezultāta, jo citādi jau nav jēgas turpināt šo diskusiju. Es domāju, ka mēs varam kaut ko darīt. Es domāju, ka mēs varam šo apspriest. Un, piemēram, es nedomāju, ka opt-in vai opt-out jautājums būtu tas svarīgākais šajā atzinumā. Tas nav ziņojums, tas ir atzinums. Es nedomāju, ka mēs šeit esam tikai tāpēc, lai aizstāvētu savu partiju politikas. Un es biju pārsteigta, ka šodien uzklausīšanā, ko organizēja Tiesisko jautājumu komiteja, ja? bija pavisam citādāka atmosfēra. Tur bija jūtama visu pušu vēlēšanās apspriest jautājumus, koncentrējoties uz Eiropas aspektu, un tas dod man cerības. Cerības patērētājiem Eiropā, uzņēmumiem Eiropā un Eiropai kopumā un arī politiskajai sistēmai šajā kontinentā, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka konflikts starp Eiropu un Savienotajām valstīm pastāv, un tas pastāvēs arī nākotnē, bet es domāju, ka Eiropā mums ir smadzenes, mums ir cilvēki, un mēs varam spērt soli uz priekšu. Nu, un ar šo arī beigšu savu, savu prezentāciju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs par šo ļoti emocionālo atbildu. Protams, jūs turpināsiet sadarbību ar ēnu referentiem, jo jūs esat komitejas referente, un es ceru, ka jūs ļoti rūpīgi sagatavosiet šo priekšlikumu. Ēnu referentiem ir laiks līdz 19. jūlijam, lai sagatavotu grozījumus. šo, šo izskatīsim 19. septembrī. Un šajā laikā, protams, mums arī būs vēl arī citas diskusijas. Tātad paldies visiem un e, pārdomāsim šo jautājumu vēl vasaras brīvlaikā un skatīsimies, vai varam panākt vienošanos. Mums ir jāsteidzas uz priekšu, jo mums ir arī vēl viens cits ļoti nozīmīgs priekšlikums, proti kredīt līgumi par dzīvojamām mājām. Šo jautājumu mēs skatām kopā ar Tiesisko jautājumu komiteju, Juridisko jautājumu komiteju Mums šeit ir neliels sarežģījums šajās attiecībās, jo ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, runājot par patērētāju direktīvu. Un es uh, iepriekš runāju par sadarbību ar uh, monetāro jautājumu komiteju, bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir jāskata šis jautājums. Es gribu, lai arī uh, eh, ekonu komiteja apsvērtu šo jautājumu. Tātad šī nebūs viedo, detalizēta viedokļa apmaiņa, tā būs vēlāk. Bet es domāju, ka mēs šeit varētu sagatavot tādu kontekstu turpmākām diskusijām un arī izklāstīt jautājumus, kas būs jāapsver. Filipelī kungs ir ieradies, jā, un mēs esam sagatavojuši slaidus jūsu prezentācijai. Vai jūs varētu aptuveni desmit minūtēs tik galā ar savu prezentāciju? Varbūt jūs varat nedaudz saīsināt, jo slaidi mums izdrukāti ir. Šo mums ir arī referenti. Kreuzman kungs ir šeit. Arī Foks kungs strādā pie šiem jautājumiem. Tad sāksim savu darbu ar uh, šī te ietekmes novērtējumu prezentāciju. Mums ir slaidi un došu jums vārdu. Much, um... Es paldies priekšsēdētāji. Es mēģināšu runāt pēc iespējas īsāk. Man bija paredzēts tā kā 30 minūtes, bet nu mēģināšu izteikties ātrāk. Runājot par jebkuru likumdošanas priekšlikumu un par likumdošanas uzlabošanu, komisija vienmēr publicē ietekmes izvērtējumu. Un tas ir noticis arī e, šajā hipotekāro kredītu direktīvas gadījumā. Runājot par e, šo dokumentu, Mēs veicām plašas konsultācijas, mums bija zaļā grāmata 2005. gadā, baltā grāmata 7. gadā, ko papildināja ar ietekmes izvērtējums, konsultācijas ar sabiedrību 9. gadā, uzklausīšana tajā pašā gadā. Parlaments ir pieņēmis vairākus ziņojumus par šo uh, jautājumu. Mums ir plašas diskusijas ar dalību valstīm bijušas, ar ekspertu grupām, pētījumi par kredītu starpniekiem, nekredītu institūcijām. Ietekmes izvērtējumiem ir bijušas dažādas ekspertu grupu tikšanās par kredītu vēsturi, ir bijušas dialogi, diskusijas ar eh, patērētājiem, industriju un tā tālāk. Viss šis materiāls ir pieejams komisijas mājaslapā, ja gribat to skatīt. Tātad tas ir publiski pieejams. Runājot par ekonomisko kontekstu, mums nav bijušas tādas pašas grūtības, kā, ir, er, kā ASV runājot par hipotekāriem kredītiem. Tomēr palielinājies ir aizdevēju parādu apjoms un arī neatbildīga aizņemšanās. Pašlaik mēs varam runāt par 10% no kredītņēmējiem, kas kavē maksājumus. Šis skaitlis palielinās visās dalībvalstīs un palielinās arī banku atņemto īpašumu skaits visur. Mēs esam publicējuši priekšlikumu direktīvai un papildus tam arī komisijas darba dokumentu par to, kā izvairīties no šādām negatīvām tendencēm. Tur arī visi skaitļi ir norādīti. Neatbildi, neatbildīga aizņemšanās un aizdošana ir saistīta ar aizdevumiem ārvalstu valūtās daudzās dalību valstīs, piemēram, 2008. un 2007. gadā Latvijā, Igaunijā, Rumānijā 90% no kredītiem bija izdota eiro, nevis vietējā valūtā. Tas notiek ne tikai jaunās dalībvalstīs, bet arī, piemēram, Austrijā, kur 38% no, visām, no visiem kredītiem bija šādos, eh, šādā valūtā. Protams, ka tas viss rada grūtības aizņēmējiem. Īpaši īrijā un Lielbritānijā netiek pārbaudīti ieņēmumi, ienākumi. Francijā un Vācijā 2000 gadu sākumā LTV un LTI rādītāji būtiski palielinājās. Problēmas galvenokārt rada tirgus grūtības zināmā mērā. Tas notiek pateicoties asimetriskai informācijai kredītdevēji parasti ir labāk informēti par produkta īpašībām. Savukārt kredītņēmējs ir labāk informēts par savu finansiālo situāciju. Nu, tas var novest arī pie tirgus problēmām. Arī stimuli nav līdzsvaroti, ir trūkumi regulējumā, Iespējams, ka cilvēki saņem kredītu tad, kad tas nav. Tad, kad tas nav uh, jādod, piemēram, tad, kad kredītu uzticamība netiek pareizi izvērtēta un tā tālāk. Kredīti institūcijas netiek pareizi uzraudzītas un reģistrētas, īpaši tas ir gadījumos, kad mēs runājam par nekredīti institūcijām, kredīt starpniekiem. Uh, Pat ja šis jautājums tiek regulēts, eh, situācija nav viendabīga, jo tas notiek tikai dažās dalību valstīs, līdz ar to spēles laukums nav vienāds, un tas rada arī problēmas ar, regu, ar finanšu arbitrāžu. Visi šie jautājumi nav konsekventi risināti Eiropas Savienības līmenī. Uh, tiek izstrādāts kaut kāds eh, brīvprātīgais uzvedības kodeks industrijas līmenī, bet uh, tas arī nav vispārējs. Eiropas līmenī nepieciešama likumdošana par uh, negodīgu reklāmu došanu un tā tālāk, bet diemžēl konkrēti par kredītiem šeit nekas netika iekļauts šeit varbūt ir zināms solis uz priekšu spērts, jo šis te regulējums eh, tika paplašināts iekļaujot arī kredīti jautājums dažās valstīs, bet tas diemžēl nav konsekvents un šeit būtu jāpiemina arī CCD jautājumi. Pētījumi Francijā, Itālijā un Spānijā rādīja, ka cilvēki nav spējīgi adekvāti aprēķināt izmaksas eh, saistībā ar saviem ienākumiem, un tīpaši tas ir gadījumos, ja ir zemi ienākumi. Šeit būtu jārunā par zināmām programmām, kas ir jāizveido vai kuras jau ir izveidotas attiecīgajos ģenerāla direktorātos. Runājot par sekretizāciju, mums eh, situācija varbūt ir labāka kā ASV. Un šeit liels problēmas var radīt eh, tādi negadījumi dzīvē, piemēram, kā miršana un tā tālāk. Papildus šim mums ir jāņem vērā sešas konkrētas problēmas. Ir skaidrs, ka reklāmu došana nevienmēr ir bijusi konsekventa, nevienmēr līdzsvarota Mēs esam atraduši vairākus pierādījumus par to, ka šāda reklāma došana ir negatīvi ietekmējusi cilvēkus ar zemākiem ieņēmumiem, piemēram, Polijā tiek piedāvāts 0% eh, likme, kas vispār nav reāli. Un tika reklamēts uh, arī kredīt līgumā ar iespējams zemāko procentu likmi, bet tas, diemžēl, netika reāli attiecināts. Ir skaidrs, ka eh, šeit prasības netika ievērotas visos tirgos. Eh, dažos tirgos tas tika piemērots tikai dažām institūcijām un ne citām. Runājot par ikgada procentu likmi, kas ir noteikta patērētāju kredītu direktīvā. Šis jautājums šeit tika skatīts atšķirīgi. Arī Eiropas standartizācijas e, jautājums nav atrisināts. Netiek runāts arī par to, cik lielu summu patērētājs maksā kredīt starpniekiem un tā tālāk. Konsultācijas arī bieži nav atbilstošas, Tas ir atkarīgs, piemēram, no konsultanta uh, atlīdzības summas un tā tālāk. Mēs atklājām, ka dalībvalstīs, kur ir attiecīgi noteikumi, patērētājs var vieglāk saņemt kompensāciju par to, ka nav bijis atbilstošas konsultācijas, izmantojot finanšu ombudu, un to mēs arī norādījām priekšlikumā direktīvai. Normālos apstākļos jāsaka, ka kreditori mēģina izvairīties no kredītu nemaksāšanas un no tā, ka banka atņem īpašumus, bet kredītu uzticamības novērtējums joprojām daudzos gadījumos nav adekvāts, un tas ir saistīts ar interešu konfliktu un ar atlīdzību. Bieži ir tā, ka aizdevējs nevar saņemt adekvātu informāciju par aizņēmēju un tā tālāk, jo nav pieejas datubāzēm, Mēs arī redzējām, ka ir neko, nekonsekventa uzraudzība tieši saistībā ar finanšu kredītu starpniekiem un nebanku institūcijām. Iestādēm nav plaša darba aptvēruma, lai, piemēram, piemērotu sankcijas par pārkāpumiem, par nepareizu padomu sniegšanu ir nepieciešams ieviest arī profesionālās prasības, jo ja šāds satvers bija, piemēram, kā Lielbritānijā, tad tur bija mazāk kļūdu. Un cilvēki, kas bija atbildīgi par šo jautājumu risināšanu, varēja arī strādāt dažādos uzņēmumos, tieši tāpēc mēs piedāvājam varbūt risinājumu, kas iet vēl soli tālāk uz priekšu. Runājot par ne kredīt iestādēm, kas izdod šādus kredītus. Šīs iestādes nav jāregulē, jāreģistrē vairākās dalību valstīs, un situācija nav konsekventa. Runājot par makroekonomiskām sekām, tas būtiski ietekmē ekonomiku kopumā. Tas ietekmē arī aizņēmēju maksāt spēju, kopēju ekonomisko klimatu. Un, protams, ka tas var novest arī pie konkrētiem finanšu instrumentiem, kad ir uh, grūtības valdībām sekt savu parādu, piemēram, kā Irijā vai Latvijā. Protams, aizdev, aizņēmējiem arī ir iespējas sastapties ar būtiskām finanšu grūtībām, uh, piemēram, nemaks, kredīt nemaksāšana un īpašuma atņemšana. Ir arī citas grūtības, eh, runājot par otras puses eh, grūtībām, eh, piemēram, pašu trūkums starpniekiem un tā tālāk. Priekšsēdētājs Pelerkungu lūdzu runāt ātrāk. Varbūt varam pāriet pie devītā slaida politikas iespējām. Mūsu piedāvājums saistībā ar direktīvu ir tāds, ka būs konkrēti nosacījumi par saturu un formātu saistībā ar marketinga materiālu reklāmu. Tas pats attiecas uz ESIS eh, par pirms kontrakta informāciju, par konsultantu izmaksām, kas būtu balstītas uz patērētāju kredītu direktīvu, būtu noteikts prasības konsultācijām, noteikti standarti, principi par atlīdzību, uh, ka tiktu adekvāti izvērtēta kredīta uzticamība un ka būtu iespējams atteikt kredītus, ja šī uzticamība nav laba un būtu jāuzliek par pienākumu cilvēkiem uh, sniegt patiesu informāciju par savu finanšu stā, uh, eh, stāvokli. Dalību valstīm, protams, būtu arī jānosaka iespēja pašām noteikt iespēju tad, kad tiktu piedāvāt iespējas sekt kredīt izmaksas. Attiecīgā arī uzraudzības sistēma ir jāizveido um, saistībā ar kredīt starpniekiem un citām iestādēm. Jārunā arī par uh, finanšu institūciju darbinieku stundas izmaksām un tā tālāk. Jāpiemina personāla apmācība, IT sistēma uzlabošana, atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Protams, jāņem vērā arī tas, ka nepieciešams papildus laiks, lai sniegtu labas konsultācijas. Dalību valstīm varētu rasties papildus izmaksas direktīvu ieviešot, uzraugot. Varbūt arī kādas citas papildus izmaksas varētu rasties. Bieži cilvēki saka, ka tas varētu samazināt piekļuvi kredītiem. Jā, dažos gadījumos tā tas varētu būt īpaši patērētājiem, kam ir zemi ienākumi, bet tajā pašā laikā mēs neuzliktu papildus izmaksas sabiedrībai, jo cilvēki ar potenciālām problēmām varētu tikt izslēgti no kredīta tirgus, bet tā vietā varētu piedāvāt adekvātu sociālo mājokļu politiku. Man liekas, ka esam runājuši jau diezgan ilgi, varbūt ar to varētu arī beigt. Nu, runājot par ieguvumiem, mēs te varētu pieminēt tādus sarežģītus matemātiskus aprēķinus un tā tālāk, bet iespējamais ieguvums varētu būt 1,2-1,9 miljārdi eiro gadā visai sabiedrībai, un eh, savukārt industrijai varētu būt no 400 līdz 600 miljoniem eiro. Bet nu kopumā ir skaidrs, ka ieguvums būs. Uh, Tas pats attiecas arī uz finanšu stabilitāti. Runājot par proporcionalitāti, tas ir, par, tā ir parastā prasība ietekmes izvērtējumam. Manuprāt, mēs esam veikuši atbilstošu politikas iespēju analīzi un nākuši klajā ar attiecīgām rekomendācijām jomās, kur šis jautājums nav proporcionāli risināts. Runājot par secinājumiem, Es nezinu, vai jūs gribat, lai es tur visu izlasu vai nē. Nē, nu, mēs jau zinām, saka priekšsēdētājs. Tas jau arī ir mūsu darbs. Vai jūs gribat tad nobeigt, ja vienkārši mēs beidzam? Nu, kā secinājumu jāsaka, ka bija priekšlikums direktīvai. Uh, Ietekmes izvērtējums ir 30 lapas plus 300 lapas ar pielikumiem, kas viss ir publiski pieejams. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs jau daudz ko šeit esam, eh, mēs daudz ko jaunu šeit esam ieraudzījuši, bet runājot, ar, eh, runājot par diskusijām ar ekonu komiteju, ir skaidrs, ka jautājums reducējas uz uzvedības regulējumu Viss, ko jūs eh, pieminējāt, ir patērētāju jautājumi, un tas ir mūsu atbildība. Tas tāds interesants materiāls. Varbūt, ka jūs varat apstiprināt, ka jūs ekonu komiteja arī tādu pašu prezentāciju sniegtu. Tātad jūs koncentrētos uz kopējiem šo priekšlikumu aspektiem. Un tad mēs to arī sekretariātām ekonu komitejā norādīsim. Mums ir pavisam īsts laiks atlicis jautājumiem. Mēs negribam pārāk paļauties uz eh, tulku labo gribu, jo viņi jau vakar ilgāk strādāja. Pannoko kungs, Foksa kungs, Kreutzmann kungs, pavisam īsi komentāri lūdzu. Jūs mums devāt lielu vielu pārdomām, mums par to būs jāpadomā, tas būs jāapsver. Nu, redzat, kolēģi, šis ir lasām gabals brīvdienām pie pludmalē. Nu, pirmais būs Lehnerkungs. Jā, vielen dank! Lies paldies! Priekšsēdētāj kungs, es vēlos pateikties komisijai par teikto. Vēlos tikai īsi pieminēt, ka situācija, kā to arī komisija ievadvārdos saka, ir, ka situācija dalībvalstīs ir ļoti dažāda, problēmas ir dažādas, tādēļ arī pastāv problēma ar horizontālu direktīvu atrisināt visas šīs problēmas. un tas nenodrošinās to, ka visi kredīti tiks atmaksāti. Taču apsveic komisijas pieeju tādā ziņā, ka viņa tā bija atturīga, kad salīdzināja priekšlikumus citās jomās, citās nozarēs, jo šī iespēja integrēt tirgus un iespējas to darīt ir ļoti ierobežotas. Taču runājot par kompetencēm, priekšētāja kungs, ja izsakās kolēģi, kur nepārzin šo jomu, uh, Sarunas ar ekonu komiteju bija ļoti sarežģītas, tā uzmanīgi sakot. Kā jau teicu, ekonu viedoklis ir tāds, ka tas viss ir saistīts ar finansēm, un par to atbildīgi esam tikai mēs. Nu, tas ir acīm redzam, ka viss ir saistīts ar finansēm, un ja mēs uzklausām šo priekšlikumu, kā arī visas pārdomas, tad var teikt, ka viss ir saistīts ar patērētāju aizsardzību un ar finansēm, tādēļ man tas ir apgrūtinoši mums nav panākta vienošanās par to, ka vairākiem jautājumiem ir jābūt ar dalītu atbildību starp attiecīgajiem komitejām. Es atteiktos no vienīgās atbildības, taču ne no dalītas atbildības, jo es nesaprotu, kāpēc, lai mēs nevarētu dalīt atbildību un kompetenci šajā jautājumā. Un to, šo priekšlikumu iesniegšu arī priekšsēdētā konferencē, jo neredz, ka divi jēgu, ka divi referenti divu stundu garumā katrs runā par savu un cenšas uh, vilkt deķīti savā virzienā. Man tas neinteresē, es vēlos uh, runāt tieši par tiesībām un par mūsu kolēģu darbu un runāt arī par laika grafiku tieši pēc atvaļinājuma es iesniegšu ziņojumu, esmu jau to sācis sagatavot un uzskatu, ka ir nepieciešams, lai šeit komitejā mums tiek piešķirts laiks un lai mēs pievērstu uzmanību daudzām problēmām attiecībā uz formulējumiem, uz jautājumiem. Šobrīd ir paredzēts 5. oktobris kad tiks prezentēts e, ziņojuma priekšliku e, projekts, un tad septembra beigās arī būs balsošana par laika grafiku, un es pats personīgi nesaprotu, kāpēc parlaments sevi pakļauj šādam laika spiedienam, taču kolēģi to ir pieņēmuši. Tas arī bija viss, ko vēlējos teikt, runāt par kompetencēm un tājiem kolēģiem, kas nezin šo situāciju, tur, kur mums ir dalīta kompetence ar ekonu, tas saskaņā ar mūsu reglamentu nozīmē to, ka ekonu ir sakāms pēdējais vārds. Lai tas visiem būtu skaidrs, jo es īsti nesaprotu, kāpēc tur, kur mēs vai es kopīgi, kur mums kopīgi vēlamies šo kopīgo kompetenci vai dalības. Nesaprotu, kāpēc tur tik radītas problēmas. Tādēļ lūdzu sekretariātam šajos jautājumos runāt par kopīgo kompetenci, izskatīt šo gadījumu. Paldies. Uh, I'll perhaps comment on that at the end. Uh, Mr. Angnok, did you have some points? Angnok, vai jums arī vēl ir komentāri? Ļoti īsi. Es tagad sagaidu pirmo direktīvas uh, pri, uh, redakciju, lai varētu izteikties sīkāk. Komisijas pārstāvs runāja par asimetriska veida informāciju un kurā virzienā tad tas tiek attiecināts, vai runa ir par banku un kredīti iestādēm, kurām nav attiecīgas informācijas par uh, personām, kas vēlas saņemt kredītu, vai patērētāji nav labi informēti. Manuprāt, eh, tas atbilst abiem gadījumiem. Patērētāji ir jāinformē, un arī lēmēju personam kredītu izsniegšanā tas, tas jau ir bankas un kredīti institūcijas. Un mums ir ļoti dažādi parā, dažādas parādu likmes dažādās valstīs, piemēram, Francijā ir 60% privātajā sektorijā un Spānijam liekas 120%, un pie tā ir vainīgas arī banku stratēģijas, un es ceru, ka direktīva izteiksies par šiem jautājumiem un ierobežos riskus, kas šajā jomā tiešām bijuši pārāk augsti. Chairman, I want to look at. Uh... Priekšsētāji, gribu uh, detalizēt apskatīt uh, vēlreiz šo ietekmes novērtējumu, varbūt arī pludmalē atvaļinājumu laikā. Uh, šeit jūs esat pieminējuši izmaksas, un tie 950 miljoni eiro un ieguvumi 127 miljoni eiro. Protams, šeit skaidrs iegūms redzams. Bet es gribu detalizēti un ļoti rūpīgi izskatīt šo ietekmes novērtējumu, jo mums ir pārāk daudz bēdīgas pieredzes, kad uh, izmaksas pārsniedz ieguvums, un tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem. Ja? Mm, izskatās, ka esam iekļaujušies laikā paredzētajā. Pirmkārt, gribu pateikties visiem, kas ir palikuši un noklausījušies šo jautājumu. Es domāju, tas ir diskusijas sākums. Kas attiec uz mūsu attiecībām ar ekonu komiteju, mums laikam kopā ar referentu vajadzētu ir viņiem tikties un ceru, ka mēs šādā līmenī varēsim atrisināt šo jautājumu bet mums tiešām ir pietiekam daudz informācijas, esam saņēmuši papildus informāciju arī šodien, lai uzņemtos pilnu atbildību par visiem jautājumiem, kas attiec uz patērētājiem. Un es domāju, ka, no, ka ir ļoti labi, ka viena no alternatīvām, ko komisija apsver, ir patreizējo noteik, noteikumu piemērošana arī attiecībā uz hipotekāro aizdevumu tirgu. Šīs diskusijas ar komisiju aizsākās jau pirms 18 mēnešiem. Diemžēl tie priekšlikumi nav tālāk virzījušies. Un es ceru, ka arī ēnu referenti aplūkos šos jautājumus. Un šeit jārunā par izmaksām. Ja apskatām priekšlikumu, protams, tas ir solis uz priekšu un, uh, salīdzinājumā ar to, kas tika izdarīts jau iepriekšējā komitejas darbā. Un es uh, ceru, ka, un es domāju, ka savā sarunās ar ekonu komisiju, komiteju mēs koncentrēsimies uz to, ka viņi nedrīkst ietekmēt to darbu, ko darām mēs un ko, tos jautājumus, pie kā strādājam mēs. Un es domāju, ka mums ir pilna kompetence, lai izdarītu šo darbu. Mēs runājam te par mehāniskiem jautājumiem, bet es domāju, ka ir bijis ļoti noderīgi uzklausīt šo prezentāciju, tāpēc ļoti gribu pateikties komisijai par to. Un Atvainojos, ka mums nebija vairāk laika, lai izvērstu diskusijas, bet šis ir bijis labs sākuma punkts, un mēs noteikti jūs uzaicināsim arī turpmāk izskatot šo jautājumu Patiesībā mēs esam noteikuši laika grafiku, mēs, mēs paši nosakam laika grafiku, un ja mums būs vai, nepieciešams vairāk laika, lai strādātu pie šiem jautājumiem, tad mums tas arī būs. Es nedomāju, ka padomu ļoti vēlēsies steigties ar šo direktīvu, jo dalība valsts nemaz nav tik sajūsmināts par šo priekšlikumu. Un es domāju, kas pats svarīgākais, jūs savā analīzē šeit teicāt, ka citi potenciālie ieguvumi, kas šeit tika pieminēti kā papildus punkti. Patiesībā sarunas pa, diskusijas padomē bija par to, vai mums nepieciešams, nepieciešama atsevišķa direktīva attiecībā uz hipoteku tirgu. Šeit ir runa par patērētāju aizsardzību, un tas vēl vairāk nostiprina mūsu pozīcijas. Varbūt jūs vēlreiz varētu pāanalizēt pieminētos skaitļus. Arī mēs analizēsim pieminētos skaitļus, lai sagatavotu savu viedokli, jo šobrīd mums nebija tam pietiekama laika. Tātad vēlreiz pateicos visiem. Paldies tulkiem. Mēs atkal esam nedaudz pārsnieguši laiku. Mēs atkal tiekamies pulkstens trijošo pēcpusdienām, lai runātu par eh, tiešsaistes eh, azartspēlēm. Es gribu jūs lūgt visu šeit būt 20 pār 4, jo šeit būs eh, Polijas premjermin, eh, vicepremjerministrs, kurš strādās, eh, runās par Polijas prezidentūras prioritātēm. Labu apetīti un labas pusdienas jums!